Okay, we start. No one from the secretary here? No? Okay. Herzlich willkommen. Priecājos jūs redzēt. Jūs redzat, ka mums te ir puķu podi gar malām. Tas ir īpaši, jo šī sēde ir ļoti īpaša un svarīga. Un Mums ir darba kārtība, diezgan plaša. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. To jūs varat, ar to jūs varat iepazīties. 17. A punkts nāks klāt. Par COP16 rezolūciju mums notiks debates. Un tieši tāpēc kolēģi, kas izstrādāja šo rezolūciju, lūdzu atvēlēt tai laiku. Nākamais punkts priekšādētāja paziņojumi, tas būs ļoti īsi par to pašu jautājumu, par COP16. Jūs zinat, ka vides komitejā ir bijusi runa par to, kāda bū, varētu būt mūsu attieksme pret šo COP16 rezolūciju. Mēs vienojāmies, ka um, rezolūcija ir jāizstrādā, un šeit piedalījās Korholas kundze, Ekas kundze, Žado uh, kungs un uh, vēl citi kolēģi. Rezolūcija tika izstrādāta un parakstīta, un es to tālāk nosūtīju vides komitejai. Es ceru, ka Tātad tas ir tāds loģisks uh, rīcības veids, un balsojums vairāk par to nav vajadzīgs. Un kā es jau teicu, debats par COP16 mums varēs, uh, mums būs kā 17. A darba kārtības punkts. Un tagad mēs varētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, proti Jūs zināt, ka mums ir tā ceļā uz jaunu Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011. un 2020. gadam, un jūs zināt, ka mums bija maz laika konsultācijām un debatēm, un tāpēc šodien šis punkts vēlreiz ir e, šajā sēdē kā viens no darbiem, kas jāpaveic vai kas jāizrunā Jūs zinat, ka paralēli notiek pārunas starp ēnu referentiem un arī no otras puses starp koordinatoriem, un debats ir par to, kad un kā varēs iesniegt kompromisu priekšlikumus. Jūs zināt, ka Pol Kolārskas Bobinskas kundzes Ziņojumam ir ļoti, ļoti daudz grozījumu priekšlikumu. Tas liecina par jūsu lielo interesi par šo jautājumu. Un kolēģe Kolārska Bobinska tagad ir, viņai ir jāizdara ļoti liels darbs, vienkārši lai apkopot šos grozījumus tādos kā blokos, lai nevajadzētu balsot par simtiem grozījumu Visos gadījumos tas nebūs iespējams, būs vajadzīgs arī politiskas vienošanās, bet šobrīd notiek darbs pie kompromisu izstrādes un vienošanās par kompromisiem. Tas ir ļoti apjomīgs darbs. Tagad es redzu kolēģi Lēnu Kolārsku Bobinsku, varu dot viņai vārdu. Un Tagad mēs varam viņu uzklausīt. Un par procedūru es vēl teikšu dažus vārdus, bet tagad vārds Lenai Kolarskai Bobinskai. Lūdzu. Thank you very much um, for your kind introduction. Paldies. Es gribētu pateikt, ka šeit ir mazliet tādi pārpratumi radušies par kalendāro grafiku. Un šis ziņojums ir steidzams Eiropas parlamentam, un komisija ņems vērā parlamenta viedokli eh, enerģētikas stratēģijas izstrādēji. Un mums ir, mums šķiet, ka labākais rīcības veids būtu balsot par ziņojumu plenārsēdē pēc tam, kad komisija būs šo ziņojumu pieņēmusi vai akceptējusi. Uh, no ārpuses vērojot, neatkarīgi no tā, ko mēs domājam par svarīgiem jautājumiem, kom komisija var mūs arī neņemt vērā, un es domāju, ka šī problēma ir jārisina. Komisija bals, balsos par, vai tā pieņem mūsu um, ziņojumu 12 stundas pēc tam, kad beigsies debates ITRE komitejā. Un mēs negribam radīt situāciju, vai, kurā varētu rasties iespējas, ka Eiropas parlaments netiek uztverts nopietni. Runājot par vairākiem jautājumiem, bija 420 grozījumu priekšlikumu. Tas nozīmē desmit grozījumu par katru punktu. Tas nozīmē, ka katrs punkts šajā ziņojumā, katrs pants ir kompromiss. Es gribētu, lai jūs to saprotat, jo kompromisus mēs neformulējam gluži tā kā iesniegtos grozījumus, bet ideju tomēr ļoti cenšamies saglabāt. Kompromisiem ir jābūt viegli saprotamiem, labi izlasāmiem, tādiem nepārprotamiem. Un man bija uh, teksts jāīsina, jāpadara tas tāds vieglāk lasāms. Es jau vienu reizi pirmajā kārtā esmu tikusies ar ēnu referentiem. Šīs tikšanās bija ļoti auglīga, mēs daudz izdarījām tieši izstrādājot galējo variantu. Mums ir palikusi viena nedēļa laika, lai panāktu galējo gala kompromisu. Tas ir ļoti īss laiks. Un nākamajā nedēļā darbs tiks noslēgts Un man ir nedaudz jautājumu, kur domas dalās, kur eh, pastāv domstarpības, kas nav pārvarēts, un mums pat ir kompromisi šajiem jautājumiem, bet iespējams, ka par tiem būs jābalso. Viens no šiem jautājumiem ir uh, jautājums par ātomu enerģiju, kodolu enerģiju. Uh, Šeit viedokļi dalās, tas ir zināms, gan uh, tautas partijas frakcijā, gan citās. Vienotas nostājas šeit nav, un mums ir jāmeklē kompromiss. Es jau teicu, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kombinējot enerģijas veidus katrā valstī, un es ceru, ka mums izdosies tomēr kompromisu panākt Otrā lieta, kas ir sarežģīta, tie ir saistošie energoefektivitātes mērķi. Jūs zināt, ka arī šis jautājums ir smags un daži mūsu politiskās grupas deputāti, arī dažas valstis ļoti aktīvi uh, iesaistās diskusijā par šo jautājumu, un mans ieteikums būtu visus atbilstošos grozījumus, kas attiecās uz šiem mērķiem, uh, pārcelt uz Bensona kunga ziņojumu, kas tika diskutēts paralēli manam ziņojumam, un šajā ziņojumā runa ir tieši par energoefektivitāti. Tāpēc es gribētu izvairīties no tā, lai saistībā ar manu uh, ziņojumu sāktos plašas debatas par energoefektivitāti. Es gribētu, lai tas uh, tad vairāk notiktu saistībā ar uh, Bensona kunga ziņojumu. Tas nenozīmē, ka es izvairos no konflikta vai negribu uh, strīdēties, bet mēs plānojam tagad enerģi, enerģijas, enerģētikas stratēģiju desmitiem, desmit gadiem uz priekšu. Mēs plānojam galvenos virzienus, bet uh, šeit mazāk ir runa par specifiskiem pasākumiem. Vēl viens jautājums ar ko dažiem ir grūti samierināties vai grūti pieņemt, tas ir finansējums. Viss, kas saistās ar enerģētiku. Um, um, ir nepieciešams, tam visam ir nepieciešams liels, lielas investīcijas, liels finansējums. Un un katrs var pateikt, liks, istu, tērēsim naudu šādā veidā vai citā veidā, atbalstīsim šo vai ko citu. Mums ir jāpanāk, varētu teikt, tāda ilgtspējīgāka stratēģija par to, kā mēs rīkojamies ar finansējumu. Un vēl šis Un vēl runa par um, grupām, kas nodarbojas ar gāzes, gāzes uh, apgādes jautājumiem Eiropā, kas ir arī Buzeka kungām ļoti nozīmīgs jautājums. Arī šeit es labprāt uh, dzirdētu jūsu domas un svobodas kungs Noteikti šeit arī viņam būs kaut kas sakāms. Arī šeit es domāju, ka ir būs jācenšās sasniegt kompromisi. Ko mēs tagad esam izdarījuši? Mēs esam mēģinājuši apkopot pantus, kas ir veltīt vienam jautājumam vienā tādā plašākā blokā, un tie angliski ir umbrella paragrāfs. Daži kolēģi, varbūt tagad skatoties šo lielo grozījumu sarakstu, varētu sev jautāt, nu kāds no visiem šiem grozījumiem ir labums ziņojumam, varbūt no tiem varētu atteikties Mums tagad ir atlikusi nedēļa, kurā mēs varam beigt darbu ar šo ziņojumu, un es ceru, ka mums izdosies tomēr panākt labu kompromisu. Gribu teikt lielu paldies konsultantiem, eh, padomdevējiem, ekspertiem, visiem, kas piedalījās Paldies padomniekiem, visiem, kas atbalstīja ēnu referentu, jo es ļoti viņus dabūju steidzināt. Paldies! Paldies kolēģei par sniegto informāciju, jo darbs noritēja grūtos apstākļos. Rodes kungs, lūdzu, pirmais referents. Paldies! Gribu teikt paldies Palpinskas kundzei par ļoti tādu efektīvo darba stilu, jo jautājums ir ļoti plašs un grozījumu ir ļoti daudz, bet darbs ir izdarīts ļoti labs. Katram no jums ir prioritātes, bet es domāju, ka izredzes panākt kompromiss tomēr ir. Mūsu politiskajai grupai ļoti nozīmīgi ir pētījumi, jaunie enerģijas veidi, atjaunīgās enerģijas, un ir jāņem vērā, ka zaļās ekonomikas izveidei ir nepieciešami tādi ilgtspējīgi risinājumi, un runājot par grozījumiem kalendārijā, grafikā, ko ir izziņojusi komisija, ja es pareizi sapratu, par to, piemin, to pieminēja arī Popinskas kundze. Es gribētu e, vāciski turpināt. Es nevaru samierināties ar to, ka komisija tagad ir mainījusi šo kalendāro darba plānu, šo grafiku. Jo, ja ir tiešām ir tā, ka komisija 27. oktobrī publicēs savu enerģētikas stratēģiju, es ceru, ka tā nav, bet ja tiešām tā ir, tad jums priekšādātā ir jāraksta vēstule komisijai un ir jāpaskaidro, ka itre komitejai un parlamentam tas nav pieņemams. Šī rīcība nav akceptējama. Varbūt jūs varat to noskaidrot priekšēdētājkungs. Paldies, vicepriekšsēžkungs. Es mēģināšu jums atbildēt. Pirmkārt, mums jau ir bijušas debates Strasbūrā, Strasbūras nedēļā, un es runāju ar komisāru, un komisārs Ettingers man apsolīja, ka šī publikācija būs 3. novembrī. Nu, mazliet tomēr situācija ar to ir labāka. Vakar var aizvakar tika paziņots, ka 27. oktobrī tomēr šī publikācija ir izziņota. Es uzskatu, ka tas ir pārkāpums, tas ir solījuma nozīmē laust solījumu, un tad es atkal rakstīju un uh, man atbildēja vakar vakarā no Ettingera kabineta, ka 27. Dat, oktobra dat, darba kārtībā šim jautājumam ir jābūt, jo nedēļā, kad ir 3. novembris, komisijai ir zaļā nedēļa. Tātad iespējams, ka tikai 9. novembrī šī publikācija iznāks. Vismaz ar to es tagad rēķinos. Uh, Ja šeit kaut kas mainīsies, mums būs jāizdara kādi pārmaiņas mūsu darba procedūrā, un, protams, ka mums, e, mēs darīsim komisijai zinām, ko mēs domājam par to. Un mēs esam panākuši vienošanos, ka publikācija būs novembra sākumā, un es sagaidu arī, ka komisija savu solījumu pildīs. Tātad, kā es jau teicu, ja kaut kas mainīsies, uh, tad uh, mēs, protams, uh, neklusēsim. Tagad Favēlas kundzei, Cavēlas kundzei lūdzu vārds. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms vēlētos uh, pateikt, ka mēs esam piedāvājuši kopā ar kolēģi jaunu apsvērumu, bet pirms es iedziļinos detalizētāk šajā jautājumā, es vispirms vēlētos uh, apsveikt uh, Um, referenti Kolārskas Bavinskas kundzi, viņa tik tiešām ir paveikusi lielisku darbu pie strateģiski svarīga jautājuma. Šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībai un pilsoņai, tāpēc, es, tāpēc es tik tiešām no sirds apsveicu Kolārskas Bavinskas kundzi. Tālāk, uh, kas attiecas uz mūsu priekšlikumiem, mēs piedāvājam jaunu apsvērumu, kurā komisijai būtu atgādināts par to, ka tā Tātad komisija bija darījusi zinām par saviem centieniem īstenot uh, pētījumu par rīcības plānu, un to mēs piedāvāsim tātad kā apsvērumu. Ceturtajā punktā, loģiski apsvērumu dēļ, mēs gribētu papilnāt ar uh, vidēju termiņu. Tātad Tātad mēs runājam par to, ka ir divi īstermiņa plāni un loģikas nolūkā. Es domāju, ka būtu jārunā arī par vidēju termiņu, jo runa te ir par um, rīcības programmu, tātad, kas tiks īstenot. Tālāk 28. punkts, kas ir teksta beigu daļā. Tur tiek teikts, ka tur tiek runāts par reģionāliem atjaunojumās enerģijas avotu tirgus grupām, un tas viss tiek izveidots vidējā termiņā. Es tomēr vēlētos, lai mūsu pieeja būtu realistiska, un es domāju, ka tas drīzāk būtu jāīsteno ilgtermiņā, nevis vidējā termiņā. Es domāju, ka mums, sagatavojot dokumentus, vajadzētu būt arī realistiskiem, jo um, mums ir jādomā, protams, par patiesu reģionālu atjaunumu enerģijas avotu tirgus izveidošanu, bet tādā gadījumā mums ir nepieciešams arī laiks, lai šādu tirgu izveidotu, un tāpēc būtu jārunā drīzāk par vidēju termiņu, par ilgtermiņu, nevis īstermiņu un vidēju termiņu. Tātad tas attiec uz 28. punktu beigu daļu. Un visbeidzot vēl viens komentārs Vēl viens papaldinājums, kur es gribētu piedāvāt, eh, attiecas uz 32. punktu. Te tiek runāts par enerģētikas kopienu un par to, ka mums ir eh, jādomā par to, ka mums ir jāpaplašinās un jāiekļau arī citi spēlētāji, tā piemēram, tuvie austrumi, vidēji austrumi. Un es vēlētos atgādināt, ka pagājušajā nedēļā Strasbūrā komisārs Ettingers plenārsēdē apstiprināja, pavisam skaidri apstiprināja, ka mēs eh, liksim uzsveru uz tām valstīm, kuras ir elektro, eh, enerģijas ražotāji, un viņš pieminēja arī vidējos austrums un Katāru. Tāpēc 32. punktā es vēlētos piedāvāt papildināt ar sekojušiem vārdiem. Tātad enerģetikas uh, kopiena uh, jāpaplašina uz enerģijas ražotāju valstīm, tātad uh, vidējo austrumu valstīm un Persijas jūras līča valstīm. Paldies, un tagad um, vārds Gurta kungam. Un pēc tam es, protams, došu vārdu tiem, kas ir sarakstā, un tātad visiem, kas ir minēts sarakstā. Engedje meg, hogy eh, csatlakozzam az előttem szólókhoz eh, két tek... Eh, Atvainojiet, um, um, um, ka pieteicos tik negaidīti. Jāsaka par komisijas viedokli. Man šķiet, ka tā tas nevar turpināties. Jo citādi mēs šeit organizēsim specializēto konferenci, ekspertu konferenci, un mums nebūs iespējas spēlēt lomu, kāda ir Eiropas parlamentam un muslim tomēr ir jāņem vērā, runājot par tik strateģisku aspektu. Otrā lieta, kuras vēlos piekrist iepriekšējiem runātājiem, referents. Pat referentei nav, nav viegli. Runājot par to, cik uh, apjomīga ir šī tēma, cik daudz uh, grozījumu ir iesniegts. Es saprotu arī to, ko saka eh, referentam to mājienu par eh, grozējumu priekšlikumiem, ko varētu atsaukt, jo tas viņa ļoti palīdzētu. Es gan nevaru to izdarīt. Es citādi mēģināšu palīdzēt. Es eh, aicinu jūs runājot par maniem grozījumiem, tur runa par vairākām lietām. Pirmkārt, darba vietu radīšana. Par to vēlos izteikties nedaudz detalizētāk. Nākamajā finanšu perspektīvā ir jāparedz vairāk līdzekļu investīcijām enerģētikas jomā. Un tam es pilnīgi piekrītu. Bet runājot par papildu resursiem, jāaicina arī investori uh, ieguldīt šos līdzekļus, lai radītu darba vietas. Un uh, ekonomikas atlapšanas plānā vēl ir dažas nepilnības Un, eh, ja mēs tagad runājam par investīcijām enerģētikas jomā un en ekonomikas eh, atvesļošanu, tad noteikti jāņem vērā darba vietu radīšanas aspekts. Nu, turpinot eh, investīcijas. Pozitīvi vērtējams tas, ka dažas investīcijas tiek minētas vārdā Nabuko projekts, uh, Tam es pilnīgi piekrītu. Bet otro reizi pārskatot uh, tekstu, man šķiet, ka mērķi šeit nav zaudējuši nozīmi. Un nevar um, neņemt šos mērķus vērā, jo tas pats par sevi raida zināmu signālu. Arī mērķi ir jāpiemina proti starp savienojumi LNG, dienvidu koridors, dienvidu koridors, dabasgāze, nafta, ar tad offshore tīkli un zonas un tā tālāk. Varbūt tas padarīs ziņojumu garāku, bet noteikti uh, noderīgāku. Tad stimuli un iniciatīvas darba tirgu. Tam ir nepieciešami papildu līdzekļi. Es piekrītu tam, lai atbalstītu investīcijas, bet uh, valsts līdzekļi nepietiks, lai nodrošinātu nepieciešamu finansējumu. Nedrīkst aizmirst par tirgus uh, stimuliem. Papildu mērķim jābūt dalību valstīm harmonizē eh, savus eh, in, stimulus, savas iniciatīvas, eh, piemēram, piešķērot nodokļu atbrīvojumus, tas viss var uzlabot iekšējā tirgus efektivitāti. Un vēl viena lieta - atjaunojamie energoresursi. Tad tieši runājot par atļaujām šo resursu izmantošanai, tas, protams, nav šī ziņojuma mērķis runāt tikai par atjaunojamajiem energoresursiem, tas ir skaidrs, bet man šķiet, ka e, sadaļā par energo drošību varētu uzsvērt atjaunojamos energoresursus, jo tie var uzlabot energoefektivitāti un mazināt atkarību no importa. Atslēgu vārds ir gāze Es domāju tieši par dienvidu reģioniem šeit. Līdz ar to varbūt ir vērts eh, padomāt par eh, to, ka dalība valstis harmonizē noteikumus par atļaujām energo, atjaunojamo energoresursu izmantošanai, jāapmainās ar paraugu praksēm, jo es esmu no dalība valsts, kur ir nepieciešams 40-50 atļaujas, eh, lai uh, uh, uzsāktu investīcijas uh, enne, atjaunojama energoresursu jomā. Nu, uh, tie ir jautājumi, par kuriem runāju savos priekšlikumos un ceru, ka uh, šie aspekti tiks atspoguļoti uh, šajā ziņojumā. Paldies! Paldies! Šimanska kungs, lūdzu, kā referents, ēna referents. Paldies! Paldies, es atbalstu to, ko teica iepriekšējie runātāji. Es gribu pievienoties tiem, kas pauda savu neapmierinātību, jo iespējams, ka mūsu ziņojumam var nebūt vispār nekādas ietekmes uz komisijas paziņojumu. Mēs ļoti laicīgi sākām strādāt pirms komisijas paziņam vai rezolūcijas, un tagad ir tik ļoti daudz grozījumu, un mēs tik daudz gribējām panākt, un gribējām arī ietekmēt Eiropas komisijas enerģētikas stratēģiju. Es tāpēc es lūdzu priekšēdētāju tomēr ievērot noteiktos termiņus, lai parlamenta balss var tikt uzklausīta. Manuprāt, šis ziņojums ir labs pirmais solis. Mūsu politiskajai grupai bija daudz labu grozījumu priekšlikumu, un mēs varam arī rēķināties ar to, ka nonāksim pie daudziem labiem kompromisiem arī attiecībā uz patērētāju uz vienošanām, kas skar patērētājus, lai uh, patērētāji, lai pilsoņi tad vispār var redzēt, ka enerģē, enerģijas veidu diversifikācija notiek un ka viņi no tā iegūst, ka tas veicina konkurenci un uh, energo, av, enerģijas piegādātāji dabū um, cīnīties par klientiem, lai piesaistītu tos. Un par, tagad par labo potenciālu, kas piemīt kodola enerģijai. Runa nav par tikai mazo emisiju līmeni, bet es ceru, ka mēs tiešām laikā visu paspēsim izdarīt, lai komisija iepazīstos ar mūsu viedokli. Lūdzu, kolēģis Kariņš. Uh, thank you very much, uh, Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es arī uh, vispirms vēlētos uh, apsveikt Kolārskas Binskas kundzi par uh, milzīgo darbu. Uh, šķiet, ka grozījumi ir ļoti daudz, bet dažos, uh, attiecībās dažiem ziņojumiem ir iesniegts pat vēl vairāk grozījumi. Tāpēc es Ehm, priecājos par to, ka mums vispirms ir ehm, skaidra izvēle. Es vēlētos uzsvērt vienu aspektu šajā ziņojumā, kas, manuprāt, ehm, ir ļoti labs ziņojums. Proti, cik nozīmīgi ir panākt, eh, pabeigt šo te tīklu savstarpējo savienošanu, gan tas attiec gan uz gāzes tirgu, gan uz elektrības tirgu. Un tas kalpos diviem uh, nolūkiem. Vispirms, uh, lai pārtrauktu šo izolāciju, uh, kurā šobrīd dzīvo uh, tās valsts, kuras ir izolētas no kopīgā tirgus, bet uh, kas uh, ir vēl svarīgāk, jo īpaši pašreizējā krīzes kontekstā, kas mums būtu nepieciešams un kādu veidu likumdošanu mēs varētu pieņemt, uh, lai uzlabotu ekonomisko situāciju dalībvalstīs. Un uh, viens. Uh, viens no risinājumiem, protams, būtu uh, veicināt konkurētspēju un veicināt konkurenci, jo uh, šādā veidā mēs samazinām patēriņa cenas un enerģijā, enerģētikas jomā tas ir tieši tāpat, tāpēc es domāju, ka mums ir jāstrādā pie uh, kopīgi vienota enerģētikas tirgus izveidas Eiropā un priekšnoteikums šā tirgus izveidei ir uh, savienoti tīkli. Uh, Tātad šī tirgus mērķis būtu eh, piedāvāt labākos pakāpojumus pēc viszemākajām cenām gala patērētājiem. Un, un daudzos eh, punktos eh, tik tiešām tas ir arī minēts, bet es vēlējos uzsvērt, ka mums kā parlamentam tas būtu jāatbalsta un mums ir nepieciešams izveidot un ņemt vērā nepieciešamos priekšnoteikums, lai mēs izveidot atvērtu enerģētikas tirgu Eiropā. Paldies! Un tagad nākamais runātājs Gīrekungs. Dziękuję bardzo. E, bardzo trudno. Paldies. Un šis priekšlikums ir diezgan sarežģīts. Babinskas kundzes priekšlikums un uh, turklāt pašiniciatīva ziņojums. Un šķiet, ka visu šī priekšlikuma ietvaros jau ir izskatīts, bet tas savaida neuz, priekšlikums izteikt neusticību, jo mēs te runājam par to, parkot, ka pastāv iepriekšējā vienošanās, bet uh, tas atšķiras no realitātes. Iepriekšējā klimata un enerģētikas pakotnē mēs konstatējām, eh, ka Polijam vēl ilgi spēlēs noteikti lomu enerģijas saražošanām. Bet ogles šeit ir sava veida šķērslis. jo nevajadzētu mm, vienpusēji ja, izmantot CCS tehnoloģijas, vajadzētu izmantot konversijas efektivitāti. jāņem vērā detaļas Benta kunga priekšlikumā. Ja mēs tagad paskatīsimies uz uh, bruto efektivitāti, varam runāt par 80%. Ja Ungārijā mums ir spēkstacija, kur tiks uzglabāts arī ogleklis, tātad, eh, kur tiks izmantotas CCS tehnoloģijas, vai to, to pašu var paredzēt arī uh, rūpnīcām, kas pārstrādā uh, ogles un kas pārstrādā naftu? Šeit, manuprāt, aptvērumu var vēl paplašināt. To būtu jānodarbojas komisijai. Tā nav normatīvā rezolūcija. Šeit uh, lietas ir jākoriģē. Šī pakotne tika sastādīta uh, ar zaļo politiskās grupas ietekmi. Viņa uzskatīja, ka COP15 ir uh, kaut kas ļoti svarīgs un svarīgs COP15 parādījis pasaulē un visiem, kā jāmazina CO2 emisijas, un tagad mums ir enerģētikas krīze. Enerģētikas krīze ir sasniegusi Poliju, un Polijā enerģija tiek saražota izmantojot ogles lielākoties. Līdz ar to lūdzu atbalstīt manus groziem priekšlikumus. Paldies, un Svoboda kungs, lūdzu. Paldies. Paldies arī kolēģei Kolārskai Babinskai. Dažas piezīmes. Protams, ir grūti iezīmēt tādu vispārīgu stratēģiju, kur parādās grozījumi, kas, eh, kas ir specifiski, kam ir specifisks raksturs, bet kolēģim ir taisnība. Lielākoties eh, šīs detaļas būtu jāizskata citos eh, priekšlikumos, uh, kas eh, sakos šim priekšlikumam. Nu, es domāju, ka mēs visi vēlamies eh, ekonomiku ar zemām emisijām, un eh, dažās valstīs tam ir dažādas prioritātes. Valstī kā Austrijā vairāk izmantota ūdens enerģija, varbūt vairāk kā citās valstīs, un tur mums tā kā būtu jāprogresē. Uh, tā, jo tās palīdz uh, mazināt CO2 emisijas, un tad konkrēti par oglēm runājot. Par finanšu tirgiem kolēģis Gurks mm, saka, ka tam ir maz jēgas ieguldīt naudu infrastruktūrā un, uh, ja vienlaicīgi tas viss tiek noraidīts uh, budžeta komitejā. Mums taču ir jāsaņem šie līdzekļi, līdz ar to mums visam kopā ir jāatbalsta šī ideja. Mm, citādi mēs dzirdam idejas par budžeta samazināšanu. Nīderlandē, piemēram, vēlas uh, visas iemaksas attiecīgās mazināt uh, par 50%, tad jau vispār var aizmirst visas šīs iniciatīvas. Un pēdējā lieta, kolēģi Kolārska Babinska runā par Eiropas enerģiju enerģētikas kopienu. Pēc uh, Lisabonas līguma pārkstīšanas, un es personiski tagad redzu, ka zin vairāk ekspertu un politiķu nacionālā līmenī saka, ka mums ir eh, nepieciešams, eh, nepieciešama Eiropas, kopīgā Eiropas pieeja. Un jāspēr attiecīgie soļi, runājot par starpsavienojumiem, runājot par um, alternatīvām, izmantojot uh, atjaunojamos energoresursus, citas alternatīvas. Mums uh, tas ir jādara kopā, jo ja šādi mums būs vairāk spēka risinot sarunas ar partneriem, ar Krieviju, ar uh, Kaukāzu valstīm, ar Ķīnu. No, tur notiek konkurence par gāzes rezervēm. Nu, tad mums ir jāstiprina Eiropa energopolitiski. Uh, lai veiksmīgāk risinātu visas šīs sarunas. Mums jābūt kopējai enerģētikas politikai, kurai būtu pievienotā vērtība salīdzinot ar līdzinējo situāciju. Es runāju ar Mario Monti par šo tēmu, eh, kas eh, vēlas paplašināt iekšējo tirgu Un, eh, teiksim, Krievija vispār nedomā par iekšējo tirgu. Tur runa ir par spēku ietekmi, jau politisko ietekmi. Tad mums Eiropā jāattīsta cita stratēģija, kas uh, sasaista iekšējo tirgu un Eiropas enerģētikas kopienu, iekļaujot gāzes uzņēmumus, kas uh, kas runās vienā balsī, runājot gan par piegādes, piegāžu drošību, gan par eh, enerģētikas cenām. To, protams, nav viegli sasniegt. Es runāju arī ar, es dzirdēju, ko teica Ettingera kungs. Viņš eh, runā ļoti pragmatiski. Bet šeit, eh, šajā ēkā un mūsu referente var radīt zināms signāls par to, eh, kas, eh, kā tieksim, tiek piemērots eh, Lisabonas līgums. Ja tagad mums tas ir, un tas nebija viegli, bet tagad mums ir šis līgums, un mums ir līguma ietvaros jāstiprina Eiropas enerģētikas politika. Prieks, ka Buzika kungs atbalsta šo iniciatīvu, un tam tad mm, pieauga politiski kā ietekme, un cerams, ka kolēģe eh, Babinska to ierakstīs, eh, pieminēs ziņojumā, jo galu galā nevar to atstāt novārtā. Es uzskatu, visi, kas strādā enerģētikas jomā Eiropā, vēlas vairāk, nevis mazāk Eiropas, jo viņi redz, eh, ja Eiropā nenotiek koordinācija, tad mēs nevaram runāt vienā balsī un pārstāvēt Eiropu uz āru. Labi, kolēģi, Mesádos. Mesárošs. Paldies! Man jāuzsver, ka šim ziņojums ir ļoti svarīgs. Kopā ar trim kolēģiem mēs iesniedzām piecus groziem priekšlikumus un ceram, ka tie tiks iekļauti ziņojumā. Man saukst vērtēju Kolārskas Babinskas uh, pūliņus, lai šis ziņojums uh, tiktu pieņemts. Eiropai nepieciešama jauna stratēģija nākamā desmitgadēji. Uh, stratēģija, kas uzsvertu energoefektivitāti, uh, drošas piegādes un kopīgo enerģētikas tirgu. Runājot par šiem lietām, mēs runājam nevis par šī, šobrīd, bet par nākotni. Līdz ar to zemes um, zem oglekļa tehnoloģijas mums ir ļoti svarīgas. Es vēlos pieminēt ITER projektu. Ne tikai reģionālas tehnoloģijas, bet visas zem oglekļa tehnoloģijas ir jāatbalsta, iekļaujot arī uh, kodolenerģiju. Solidaritātes princips ir ārkārtīgi svarīgs, un tas ir jāiekļauj ziņojumā. Mēs nerunājam tikai par atsevišķu dalībvalstu interesēm, bet par visām Eiropas valstīm. Nabuko projekts šajā ziņā ir jāuztur, jo tas ļaus uh, samazināt atkarību no gāzes importiem no Krievijas. Paldies! Lielas paldies! Uh, Palšītis uh, kungs lūdzu. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat. E, paldies. Es paldies arī no manas puses referentei Babinskai par e, šo ziņojumu, kas ir orientēts uz nākotni. Mums ir vairāk par 580 grozējumiem. rāda, ka nebūs tik viegli vienoties par uh, kompromisu. Tas piekrītu Svoboda kungam, kas runāja pirms manis. Enerģētikas jautājumos ir pienācis laiks runāt par uh, vairāk Eiropas. Mēs uh, gadiem ilgi strīdamies, bet um, tagad mums um, jā, jābeidz runāt un jāķeras pie lietas. Es jau iepriekšējā sanāksmē gribēju norādīt uz kādu lietu, proti līgumu starp uh, Krieviju un uh, Eiropas Savienību. Jamala, Jamalas pussalas eksploatācija līdz 2000. 40 gadam. Jau tagad ir noteikti eksploatācijas nosacījumi uz eh, turpmākiem 35 gadiem, un man interesē, vai tas ir pareizi, vai tas atbilst mūsu stratēģijai, un vai ir iespējams nodrošināt eh, enerģētikas eh, drošību un konkurētspējīgas enerģētikas cenas. un es uh, nevaru saprast, uh, kāpēc Eiropa pagaidām ievēro tādu distanci attiecībā uz šādiem nolīgumiem. Mani, mums jārunā vienā balsī, runājot par piegādātājiem no ārpuses. Mums ir nepieciešams sasaistīt atsevišķas uh, enerģētikas saliņas, tam es pilnīgi piekrītu. Līdz ar to Lūdzu, pieņemiet uh, grozījumus, uh, kas, uh, ko esmu iesniedzis. Mums jāvienojas. Un nu jau vairākus gadus mēs runājam par šīm lietām. Ļoti labi, ka ir izveidota gāzes iepirkēju grupa. Tas palīdz risinot sarunas ar piegādātājiem no ārpuses. Uh, Un es domāju, ka šī iniciatīva palīdzēs eh, enerģētikas iniciatīvai. Paldies! Eh, es domāju, tagad pieteikušies vēl astoņi runātāji, un es eh, piedāvāju tagad nu, slēgt runātāju sarakstu, un tagad es dodu vārdu kolēģim Vidālam Kvadrajam. Lielas paldies! Paldies arī no manas puses uh, kolēģi Kolārskai Bobinskai, kas ir um, ļoti pilnīgs, uh, kas ir uh, līdzsvarots un ļoti saprātīgs. Līdz ar to tas ir labs izējas punkts. Mums itre komitejā un parlamentā, lai gūtu panākumus, nevajadzētu ar mūsu grozējumiem pārāk sagrozīja to, ko vēlas teikt referente. Es pats ierosinu lietas, kas, manuprāt, uzlabo tekstu, bet kas uh, radikāli tomēr nemaina šo ziņojumu. Vai mm, arī es uzskatu, ka nevajadzētu mainīt Uh, mērķus, kas ir atrunāti šajā ziņojumā ar mūsu grozējumiem. Pie manis iesniegtiem grozējumiem jāsaka, ka dažiem citiem ir grozējumi, kas ir pārāk nacionāli, kas koncentrēti uz valstīm vai kas, kas ir pārāk utopiski. Šie grozījumi man šķiet sarežģīti. Nu, tikpat sarežģīti ir grozījumi, kas runā par tēmām, kas uh, īstenībā neiekļaujas šī ziņojuma aptvērumā. Ja komitejas biedri, kas līdz šim pierādījuši, ka uh, ir atbildīgi un realistiski cilvēki, ja šie kolēģi uh, varētu sadarboties ar Kolārskas kundzi, lai vienotos par kompromisiem. Par kompromisiem, kur ietvaros visi eh, kaut ko atdod, bet tepat laikā kaut ko saņem pretī. Tas, manuprāt, būtu šī ziņojuma panākuma ķīla, jo šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Tas nosaka mūsu kopējās politikas stratēģijas pamatlīnijas, un, ka ja mēs varētu to tā izdarīt, un to es jums uh, iesaku un rekomendēju, nu tad mūsu darbs vainagosies ar panākumiem. Paldies! Uh, kolēģi Weber. Webers. Jā, ir izvēlētos uh, apsveikt uh, eh, Kolārsku Babinskas kundzi par paveikto darbu un novēlu viņai uh, veiksmi un drosmi, uh, tiekot galā ar grozījumiem, kur, kur tika iesniegti attiecībā uz šo ziņojumu. Eiropas enerģetikas stratēģija tomēr virzās uz priekšu par spīti visam, un šis ziņojums ir pierādījums tam. Taču Eiropas jaunā stratēģija enerģetikas jomā tajā būtu jāiekļau arī sociāla dimensija. Šobrīd mūsu kontinentā vairāk nekā 50 miljoniem eiropiešu nav uh, uh, piekļuvs uh, šīm te pamatu pakalpojumam, tāpēc, ka viņi nevar apmaksāt savus e-, enerģi, elektro, elektrības rēķinus. Un es domāju, ka mums tas būtu jāņem vērā arī šajā dokumentā. 2003. un 2009. gada direktīvas attiecībā uz gāzi un elektrību paredzēja īpašu obligātu klauzulu, eh, ar kur tiek ieviesti īpaši tarifi attiecībā uz nabadzīgākiem iedzīvotājiem, bet, diemžēl, šobrīd šis princips tiek ievērots tikai 10 no 27 dalībvalstīm. Un eh, šajā kontekstā uh, um, um, enerģētikas um, ministri, um, kas tikās septembrī, gluži vienkārši vienojās par to, ka katrs īstenos savu nacionālo politiku šajā jomā. Bet es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāiejaucas tajā, un es domāju, ka mums būtu jācenšas panākt to, ka tiek samazināta uh, Um, nabadzību un tiek palielināta piekļuva elektroenerģijai nabadzīgākiem slāņiem. Es domāju, ka mums uh, ir jāpanāk šis solis uh, ceļā uz patiesu Eiropas enerģētikas uh, stratēģiju, un šī dimensija noteikti ir jāņem vērā. Paldies! Hokmāk. Hokmāk, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Divi komentāri. Pirmais par par pašu procesu. Mēs šobrīd runājam par komisijas paziņojumu. Un man jāsaka, ka patiesībā mums būtu jāsaka, nu, žēl, ka tā, jo viņi gluži vienkārši neiegūs iespēju iegūt uh, parlamentu viedokli par to, kāda ir situācija. Un gal galā uh, līdzkumdošanas procesā lēmums tiks pieņemts šeit, Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt striktiem, uh, iesniedzot savu izējas punktu. Tālāk, kas attiecas uz šo ziņojumu pēc būtības, tad es domāju, ka mēs varam apsveikt referenti par ārkārtīgi labi sagatavoto ziņojumu. Tīkli, tīklu savienojumi ir nepieciešamais priekšnoteikums, lai izveidotu Eiropas enerģētikas stratēģiju. Es domāju, ka mēs nevienu mērķi nevaram sasniegt, ja neesam attīstījuši labāk uh, funkcionējošu Eiropas uh, tīklu, tātad, kas attiecas uz tīklu pašu un arī uz uh, starpsavienojumiem. Un es domāju, ka tas būtu vēl vairāk jāuzsver. Vienlaikus. Tā kā tas ir priekšnoteikums, lai izmantotu arī enerģētikas ārējo uh, arī uz uh, aspektus, un tāpēc es domāju arī, ka Nabuko pro projekts noteikti ir tā vērts, lai mēs to pieminētu. Un vienlaiks es vēlētās arī uzsvērt nepieciešamību likt uzsvaru uz vienu no svarīgākajiem enerģijas avotiem, un tas tā ir uh, kodola enerģija, jo es domāju, ka tas ir viens no avotiem, lai mēs varētu nodrošināt uh, neatkarību uh, enerģētikas piegāžu jomā. Mums ir jārīkojas pēc iespējas atzīgāk attiecībā uz vidi. Un es domāju, ka mums nevar būt laba Eiropas enerģētikas stratēģija, ja mēs pienācīgi neuzsveram kodola enerģijas nozīmīgumu. Paldies! Uh, much, uh, chair, and, uh, for... Turmes kungs. Uh, paldies priekšsēdētāji. Uh, es atvainojos par to, ka aizkavējos, bet vispirms vēlos apsveikt Kolārsku Pavinskas kundzi noteikti nebūs viegli tikt galā ar 500 grozījumiem. Un kompromisa grozījumi, kurus mēs saņēmām vakar vakarā, noteikti ir labs pamats eh, turpmākajam darbam. Vispirms, atgriežoties pie jautājuma par komisiju, es domāju, ka tā tik tiešām ir provokācija. Nav eh, nepieciešamības no komisijas puses balsot jau oktobra beigās. Uh, tikpat labi varētu uh, balsot uh, novembra vidū vai novembra beigās, un arī tad šo jautājumu vēl varētu iesniegt uh, ministru padomēji. Varbūt tikai, lai norādītu. Es jau sākumā izskaidroju. Viss notiks oktobra sākumā. Tas. No, novembra sākumā. Jā, bet es ceru, ka mums visiem būs kopīga nostāja un ka mēs visi teiksim, ka komisijai ir e, manevrēšanas iespēja šajā jautājumā, un es domāju, tas būs skaidri jāpasaka. Tālāk, kas attiecas uz saturu, e, vairāk kolēģi izteicās par labu jaunai stratēģijai. Es domāju, ka viens no izšķirīgajiem jautājumiem, kas būtu jāuzsver šajā ziņojumā, ir esošās likumdošanas īstenošana. 2008. gadā un 2009. gadā mēs esam pieņēmuši jaunu enerģētikas pakotni attiecībā uz e, gāzes un elektrības tirgu. Mums tāpat ir bijuši arī e, citi dokumenti, klimata pakotne. Ja mēs to visu apkopojam, Mēs samazināsim eh, pieprasījumu pēc eh, elektroenerģijas 2020. gadā. Mums būs eh, daudz vairāk jaunu avotu. Tātad uh, labākais veids, kā nodrošināt uh, energo piegādes drošību, būtu īstenot to, kas jau ir pieņemts un izlēmts uh, Eiropas Savienības līmenī. Un es domāju, ka grūtības trīžāk ir tajā, ka mums ir jāpanāk īstenošana nacionāla līmenī. Tālāk, kas attiecas uz efektivitāti, atjaunējumiem, avotiem un visu pārējo, tas viss ir saistīts arī ar piegādes drošību un klimata aspektiem. Vēl papildus šai īstenošanai, es domāju, ir vēl daži aspekti, kas jāuzsver. Proti, tās ir infrastruktūras, kas ir nepieciešams, lai panāktu lielāku drošību. Un es domāju, tāpat arī slā. Uh, would... Es domāju, ka ja mēs vispirms izvērtētu kā, kā ir veicies ar offshore gāzes iegūšanu, ja mēs izvērtētu to, kas ir panākts līdz šim, ja mums būtu vismaz eh, sākotnējs izvērtējums. Kembridžas universitāte ir paredzējusi nākt klajā ar ziņojumu šajā jomā pavisam drīz, un es domāju, ka mēs varētu izmantot šos rezultātus, lai um, pārdomāt to, kā mēs uzsveram drošību, energo eh, piegādes drošību, jo īpaši tas attiec uz Austrum Eiropu. Kolēģim taisnība, jā, mums ir jānostiprina patērētāju drošība un aizsardzība savā dokumentā. Un es aicinātu arī turpināt izdarīt spiedienu uz to, lai mums būtu konkurēt spējīgs iekšējais tirgus, jo arī tā mums pietrūkst iekšējā tirgū, tātad konkurētspējas, un es esmu pārsteigts, ka mums ir 95. Eh, grozījums, kurā ir izteikts aicinājums eh, atlikt uz vēlāku laiku visas jaunās iniciatīvas, eh, kas attiecas uz konkurētspēju un enerģiju. Un ja mums nebūs ne kādu jaunu iniciatīvu līdz pat 2018. gadam. Tas nozīmē, ka gan šajā sasaukumā, gan arī nākamajā sasaukumā mums nebūs nevienas jaunas iniciatīvas, un mēs tomēr zinām, ka tirgū ir trūkumi. Tāpēc es vēlētos aicināt pieturēties pie eh, sākotnējā eh, dokumenta versijas. Tālāk, kas attiecas uz budžetu, jā, sarunas ar dalībvalstīm būs eh, ļoti smagas un grūtas, un mēs iegūsim uh, līdzekļus enerģijai. Bet, ja mēs eh, piešķirsim šos līdzekļus, tad mēs piešķirsim 90% visu budžetu līdzekļu šim vienam uh, projektam, šim vienam itra projektam. Un es uh, domāju, ka tas vēl noteikti būtu jāapsver. Tālāk, vēl viens jautājums, Aleha kungs pieminēja vārdu utopija. Es nezinu, vai tas bija attiecināms uz mūsu iesniegtiem grozījumiem, un tas ir saistīts arī ar enerģētikas kopienu. AIE savā, uh, savā saplēsēs ir paredzējusi 75%, un es domāju, ka tas ir diezgan realistisks, um, tās ir diezgan realistisks um, aplēses. Jūs zināt, ka Ziemeļjūrā ir milzīgs potenciāls un enerģetikas uh, kopienai ir, uh, zinām, jēga, ja tā balstās uz efektivitāti, uz atjaunojumiem avotiem. Un kas attiec uz kodolenerģiju, tad mums arī ir Eratom līgums. Tātad uh, Mums vispirms skaidri ir jāsaprot, ko mēs vēlamies, lai šī enerģetikas kopiena paveikt, un tad mēs varam rīkoties tālāk. Paldies! Kolēģis Mārtiņš. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Μπομπίνσκα, για την... Podimātas kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos vispirms apsveikt kolēģi par lieliski paveikto darbu. Runa ir par ļoti svarīgu ziņojumu, Un es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai Eiropas parlamenta loma, un jo īpaši mūsu komitejas loma, enerģētikas drošuma jautājumā tiktu uh, ņemta vērā. Proti, ka mēs tiekam uzklausīti un ka mūsu teiktajā ieklausās komisija un padomi. Arī es vēlu jums uh, drosmi uh, šo daudzskaitlīgo grozījumu izskatīšanā un iestrādāšanā, bet tas viss pierāda to, cik šis ziņojums ir svarīgs un nozīmīgs. Es piekrītu Vidalam Kvadrasam, kas saka, ka mums ir jācenšas izvairīties no nacionalistiskas pieejas. Mums nevajadzētu pieļaut tās pašas kļūdas, kuras bieži vien pieļauj padome. Uh, Mums nevajadzētu arī nākt klajā ar utopisku pieeju. Jā, es tam visam piekrītu, bet mums tomēr nepieciešama arī ambiciozi mērķi, jo mēs runājam par Eiropas enerģētikas stratēģiju turpmākajiem desmit gadiem. Šī jaunā stratēģija, tai ir jābūt arī kā tādam turpinājumam, un tāpēc mums ir jāsaprot, kāda ir trūkuma pašreizējā eh, procesā. Mums eh, ir jāidentificē šīs kļūdas, kur esam pieļāvuši iepriekš, lai izstrādātu ambiciozus priekšlikums nākotnē, kas balstītos uz eh, Eiropas Savienības strateģiskiem mērķiem enerģētikas jomā. Kā tas, starp citu, ir rakstīts arī Lisabonas līgumā. Uh, proti, ka mums ir jāveicina piegāžu drošums, mums ir jānodrošina Eiropas ekonomikas konkurētspēja un mums ir jārūpējas par vidas aizsardzību un cīņu pret klimatu pārmaiņām. Ja mēs visi piekrītām šiem strateģiskiem mērķiem, kurus es nu pat pieminēju, jo tie ir mērķi, eh, kuriem mums visiem būtu jāpiekrīt, un tādā gadījumā es domāju, ka mums izstrādājot politiku nākotnē ir jābāstās uz šiem mērķiem, un tas nozīmē, ka mums ir jāīsteno tāda politika, kas ir vērsta uz eh, pakāpenisku atteikšanos no fosilās enerģijas izmantošanas. Mums ir jāņem vairāk vērā vidas aspekti. Starp citu, mēs esam eh, pavisam nesen pieņēmuši attiecīgu pakotni, un mēs Vēlamies nostiprināt enerģētikas eh, piegāžu drošumu un tāpat arī palielināt mūsu neatkarību no piegādēm no trešajām valstīm. Vēl viena uh, liela prioritāte ir Eiropas kopienas uh, fondu paplašināšana, to fondu, uh, kur ir vērsti uz situācijas uzlabošanu enerģētikas jomā, un tāpat mums ir jāpievērš viss nepieciešamā uzmanība, lai rastu jaunus finansēšanas instrumentus, ar kuriem būtu iespējams eh, finansēt jaunus projektus, tie varētu būt infrastruktūras projekti. Starp citu, Barozo kungs pavisam nesen nāca klajā ar paziņojumu par to, ka ir eh, paredzētas eh, eiro obligācijas enerģētikas eh, projektiem, kopienas līmeņa projektiem, un es domāju, ka noteikti arī projekta enerģētikas jomā varētu tikt atbalstīt ar šādu instrumentu palīdzību. Tāpat ir bijuši arī komisijas paziņojumi attiecībā uz tīkliem, un es domāju, ka vēl viena ļoti svarīga prioritāte mūsu stratēģijā um, ir saistīta ar esošo tīklu uzlabošanu un modernizāciju, jo šie tīkli ir nepieciešamais priekšnoteikums, eh, lai mēs varētu nodrošināt eh, atjaunojamās enerģijas apriti un lai mēs varētu eh, nodrošināt to, ka tiek izmantot viedie tīkli. Tas, starp citu, ir minēts arī mūsu kolēģis ziņojumā. Un tas viss noteikti mums varētu palīdzēt sasniegt energoefektivitātes mērķus. Tāpat es vēlētos teikt, ka attiecībā uz ārējiem aspektiem mums būtu jāuzstāj vairāk uz to, jo Eiropas parlaments var daudz vairāk uzsvērt šo jautājumu, katrā ziņā vairāk nekā padome. Un Eiropas Savienībā ir jārunā vienā balsī, runājot par enerģētikas jautājumiem, uh, jo īpaši, kas attiecas uz treš, attiecībām ar trešajām valstīm, un mums ir jāveicina resursu dažādošana. Vienlaikus nesāsinot iekšējo konkurenci. Te mēs, piemēram, domājam par šo dienvidu koridoru, un mums būtu jādomā par visiem tiem projektiem, kas ir saistīti ar dienvidu uh, koridoru. Un tie projekti, kas visātrāk tiks īstenoti, būs projekti, um, kurus mums visiem pienācīgi atbalstīti, atbalstījuši. Tātad mums vajadzētu izvairīties no liekas iekšējās konkurences un liekas iekšējās konfrontācijas, tāpat arī konfrontācijas ar citām valstīm, tā piemēram Krieviju. Mums ir jānodrošina piegāžu drošums un nevajag īpaši izraisīt konfliktus ar valstīm, kuras ir energo piegādātāji. Paldies! Äh, Frau Kollegin Ulskog. Äh, Lūdzu, kolēģi Ulskoka. Tack så mycket. Äh, jag ber också om ursäkt. Paldies. Atvainojiet, ka nokavēju nedaudz sanāksmes sākumu. Paldies uh, kolēģi Klārskai Babinski par um, tik lielisko ziņojumu, kas sagatavos tik īsā laikā. Es esmu ēna referente sociālistiem demokrātiem parlamentā un uh, es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats, lai panāktu plašu kompromisu. Un tas ir izšķiroši, ja vēlamies rezultātus. daras um, lietas, kas man šķiet vissvarīgākās un kas ļoti labi atspoguļotas ziņojumā, pašreizajā redakcijā, ir, piemēram, e, ideja par efektīvāko enerģētiku. Mums ir klimata un ilgspējīguma perspektīva, mums ir patērētāju perspektīva, un, kā kolēģis Vēbers teica, runa ir arī par sociālo perspektīvu. Energoefektivitāte ir kaut kas, kas skan ļoti labi bet mēs zinām, ka ir, eh, ka, cil, ka kolēģi ir viensprātis, ka mums būtu jākoncentrējas uz šo aspektu. Darbi šeit jau ir uzsākti, daudz kas notiek atsevišķās valstīs, un kas mums nepieciešams tagad, mums ir jāizdara spiediens uz tām valstīm, kas eh, pagaidām vēl neuztver pietiekami nopietni šo uzdevumu. Mums jāatbalsta valstis, kam ir nepieciešams, kurām ir nepieciešams papildu atbalsts, lai efektīvāk izmantot energoresursus. Ir nepieciešams investīcijas, lai mums būtu rezultāti. Tā kā jāstrādā pragmatiski, un energoefektivitāte ir kaut kas, kas ir ļoti pragmatiska, materiāla, uh, nozīmīga lieta, runājot par rezultātiem, kas būtu sasniedzami. Runājot par klimata un ilgtspējīguma perspektīvu, mūs atrauc ideja par šo utopisko redzējumu, bet es nedomāju, ka tas nozīmē, ka visi iepriekšējie resursi, kas mums, kas mūsu rīcībā ir labi un viss jauns ir utopisks Es domāju, ka mums e, jāskatās ilgtermiņā uz šiem lietām. Mums ir nepieciešams strateģisks plāns, citādi tā nav stratēģija. Mums e, jāaplūko ne tikai situācija, šod, situācija šodien, bet arī alternatīvo energoavotu izmantošana. Tas, kas šķita utopisks pirms 20 gadiem, tagad kļuvis par realitāti. Tā kā man nav bail no utopiskām idejām šajā ziņojumā. Nevajadzētu iestrēgt realitātē, kā mēs to redzam šodien. Mums jāskatās nākotnē. Diversifikācija, daudzveidošana, kā teica kolēģi, jā, mums ir nepieciešami dažādi energoavoti, mums jāizmēģina idejas, mums jāinvestē šādos avotos. Patērētāju perspektīva ir viena no svarīgākajām lietām sociālistu demokrātu grupai. Tas īpaši skar konkurences aspektus. Mums šeit trūkst caurskatāmības, bet uh, runa ir par ļoti lielām summām. Dalība valstis bieži kļūst, um, paliek tā kā gūstā, lielu kompāniju gūstā, jo um, viņi nevar risināt sarunas, lai uh, parakstītu labus līgumus ar uh, galveniem spēlētājiem tirgu. Tā ka mums ir nepieciešama labāka caurskatāmība tirgu. Mēs nevaram izmantot finanšu instrumentus tā, ka tas nedod nekādu labumu patērētājiem Eiropā. Protams, uh, Ir cilvēki Eiropā, kas dzīvo enerģētiskā, enerģētiskā deficīta situācijā, un mūsu uzdevums ir sadalīt taisnīgi. Mums eh, tas jādara vadoties eh, nu, pēc solidaritātes principām, lai šo disparitāti izlīdzinātu par enerģētikas miksu, par enerģiju miksu. Man šķiet, ka būtu laba doma uh, nediktēt uh, dalību valstīm, ko darīt ar viņu pašu uh, energoresursiem. Jo darot tā, proti kaut ko diktējot dalību valstīm, mēs uh, tika izraisītu protestus šajās dalībvalstīs. Nu, tagad, uh, salīdzinot prioritātes, šķiet, ka daudzās valstīs uh, kodolenerģija kļūst par prioritāti, bet daudzās valstīs parlamentā notiek intensīvi strīdi par kodolenerģijas izmantošanu. Ka būtu žēl, ja mūsu strateģiskais plāns diktētu dalībvalstīm, ko darīt, ja mēs teiktu, jums jāizmanto vairāk kodolenerģijas. Tas būtu ļoti neveiksmīga doma. Ja mums ir kodolenerģija, mums ir dažādas enerģijas formas, nu tad mēģināsim nodrošināt, ka akcents ir uz daudzveidošanas un dalībvalstis pašas var pieņemt lēmumus par enerģiju miksiem. Paldies un kolēģis Henens. Paldies priekšsēdētāji bez eh, dažiem iebildumiem šīs debats nebūtu pilnīgs. Mēs, protams, varam piekrist vienam, ka mums ir nepieciešama Eiropas elektroenerģijas kopiena un tas, ka mums ir nepieciešama stratēģija bet mēs varam vienoties par virsrakstu, jo mēs nevienosimies par to, ko mēs vēlamies iekļaut Eiropas eh, enerģētikas kopienā un stratēģijā. Šie izaicinājumi, ar kuriem Eiropas Savienība saskarsies turpmāko desmit gadā laikā, ir milzīgi. Runa ir par enerģijas eh, piegādi, uzticamiem, uh, klientiem, tāpat uztic, eh, no uzticamiem piegādātājiem par pieņemamu cenu un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir jādomā arī par klimata pārmaiņām, izvairīšanās no pārliekas atkarības no naftas, un tas tie ir milzīgi izaicinājumi. Un uh, mums joprojām ir jādomā par konkurenci, par integrētu uzņēmumu uh, atsaistīšanu Un rezultātā mēs esam panākuši tikai to, ka elektroenerģija ir arvien dārgāka un uh, Mēs esam organizējuši elektroenerģijas mantojuma izlaupīšanu tikai par labu dažiem eh, cilvēkiem, un mēs neesam nekādā veidā samazinājuši enerģijas deficītu, ar kuru saskaramies. Šī politika ir ne tikai pretēji loģikai un saprātam, bet tā ir arī ļoti bīstama no drošuma viedokļa. Un tas viss izraisa nepieņemamu praksi un tiek palielināts tikai cenas. Un ar šo ziņojumu mēs tikai vēl situāciju pasliktinām. Tātad, ko mēs varētu darīt? Mums būtu jāgroza visas direktīvas, kas attiecas uz elektroenerģijas kopējo tirgu. Mums būtu jāizveido no jauna uh, eh, integrēta uzņēmuma un uh, eh, jānacionalizē eh, uh, visi uzņēmumi. Mums ir jāizveido Eiropas aģentūra, kas būtu atbildīga par sadarbību. Uh, un kas izmantotu Eiropas eh, uzņēmumus un domātu par jauniem enerģijas avotiem, un tikai tādā veidā mēs nodrošinātu to, ka tiek apgādāti Eiropas eh, klienti. Paldies! Grutsch. Ich hoffe, das war richtig. Kolēģis Grutsch. Ceru, ka es to izrunāju labi. Paldies! Jā, nebija tik slikti. Un tad divi elementi ir um, īpaši vērtīgi šajā ziņojumā. Protams, um, ziņojums pats par sevi ir sarežģīts. Tiek uzsākta diskusija par enerģētikas politiku līdz 2020. gadam. Um, jautājums ir sarežģīts un uh, kolēģi profesora Kolārska Babinska uh, ir um, uzņēmusies uh, šo atbildību, un tas ir labi, un ar to es jūs arī apsveicu. Uh, Pirmkārt, pamatojums šim ziņojumam ir noteikumi par solidaritāti enerģētikas jomā, Lisabonas līgumā un iepriekšējos dokumentos, un tagad mēs akcentējam e, faktu, ka enerģētikas politika jākalpo noteiktam mērķim. Tā jākalpo patērētājiem, klientiem, pilsoņiem, runājot par enerģētikas jomu, Eiropas Savienībā tieši pilsoņi ir ieinteresēti tajā visā, ieinteresēti rezultātos, to pasākumu rezultātos, ko īsteno Eiropas institūcijas. No tā ir atkarīga viņu dzīvība, viņu maks, viņu samieciskā darbība. Saikne ir ļoti cieša, un mēs to labi jūtam katru dienu. Un, uh, Eh, Eiropas parlamentam uz to visu ir liela ietekme. Es ceru, jūs saprotat, eh, šis spiediens, šis akcents eh, ir uz enerģētisko avotu daudzveidošanu. Bet mēs runājām arī par piegāžu virzieniem. Nabuko naftas vats tiek pieminēts un LNG termināli un alternatīvie energoresursi, bet mēs runājam arī par jauniem energoavotiem dalību valstīs. Tas viss ir ļoti svarīgi. Un uh, tas uh, iezīmē turpmākās attīstības līniju dalību valstīs. Paldies, ka jūs runājat par dalību valstu specifiku jo dažas dalībvalstis izmanto ogles ļoti aktīvi, citas dalībvalstis eh, kodolenerģiju. Neviens ne otrs avots nav prioritārs Eiropas Savienībā, bet gan viens, gan otrs eh, enerģijas avots tiek arī kritizēts. Arī šeit Eiropas parlamentā mēs to esam dzirdējuši. Runājot par uh, Eh, energoavotu pārstrukturizāciju, īpaši runājot par elektroenerģiju, tas prasīja zinām laiku. Sabiedrība ir jāpiekrīt šiem grozījumiem. Es piekrītu tam, ko teica kolēģis Vidal Kvadraš. Kvadras. Varbūt būtu vērts atteikties no grozījuma priekšlikumiem, kas izklausās pārāk optimistiski vai pat, kolēģis Vidāls kvadrās teica, utopiski izklausās. Es uz to neuzstātu, bet, nu, man šķiet, ka ir daži grozījumi, kas ir diezgan vienpusēji. Es domāju, ka šādi kolēģis Kolārskas Babinskas darbs tiktu atvieglots. Un uh, noslēgumā jāuzsver mūsu kopējā enerģētikas politika. Tas ir moments, kas būtu ļoti pozitīvi jāizceļ tekstā. Proti, gal galā mēs, uh, mums jāņem vērā uh, šis līdzsvars, kas būtu sasniedzams. Un paldies kolēģiem par ziņojumu vēlreiz. Paldies arī jums un vārds referentī. Paldies! Es izteikšos pavisam īsi. Es uzskatu, ka mūsu šodienas diskusija ir ļoti nozīmīga, ka tai ir liela vērtība. Es līdz šim. Uh, neesam varbūt eh, pietiekami daudz runājuši par strateģiskiem mērķiem, par eh, Eiropas Savienības nākotni. Mums ir komisijas ziņojums uz galda, un tas ir ļoti labs ziņojums. Šajā ziņojumā ir eh, noteikti 4-5 pamatmērķi. Un mēs varam koncentrēties uz šiem mērķiem, runājot par stratēģiju nākotnē. Es um, nepiekrītu kolēģim, kas teica, ja mēs visi esam vienas prātes, tas ir uh, garlaicīgi. Nē, mums ir jāpārvar šie šķēršļi, un lai to izdarītu, mums uh, jārunā vienā balsī. Mēs esam pēc Lisabonas ērā, un mums uh, jāparāda, netkarībā no tā, kuru politisko grupu vai partiju mēs pārstāvam, svarīgi ir parādīt, ka mūs interesē kopējā enerģētikas politika un šīs politikas attīstīšana. Šodienas diskusija to pierāda. Ziņojuma priekšlikums gal galā būs kompromiss, mūsu kopīgā darba rezultāts. Šajā priekšlikumā runa nav tikai par enerģētisko solidaritāti. Mēs runājām arī par patērētāju interesēm, grozījumu priekšlikumos. Šī ideja tiks vēl attīstīta, jo tas mums noteikti ir ļoti svarīgi. Kodolenerģija. Šeit ir nepieciešama kombinācija, miks Un arī šeit es ceru uz kompromisu. Kā teica eh, viens no kolēģiem, situācija Eiropā ir ļoti atšķirīga un atšķirības jāņem vērā. Ir valstis, kas tikai pamazām pāriet no oglēm eh, uz citiem energoresursiem, tātad enerģiju miks šeit ir ļoti svarīgs. Un diskusijās izskanēja, ka, nepie, ka mums ir ārējais enerģētikas politikas ietvars. Tas jau parādās komisijas ziņojumā, un es vēl attīstu šo ideju. Mums interesē sasniegt kaut ko, kas līdz šim mums uh, nav bijis sinerģijas starp iekšējo ES politiku enerģētikas jomā un ārējo politiku ja mums būs kopīgie tīkli un uh, uh kopējais tirgus, tad jāakcentē tieši šie ārējie aspekti. Mēs turpināsim sadarboties. Paldies jums visiem par piezīmēm, paldies par diskusiju. Tā bija ļoti interesanta un svarīga. Lielas paldies! Es vēlos norādīt ka mm, diskusijas mums prasīja daudz laika, tā kā būs jāreglamentē nedaudz mm, turpmāk nākamo diskusiju laiks. Man arī jāsaka daži vārdi. Kolēģis Tomas, kam bija jādodas prom, eh, runāja ar mani, un um, tagad man jārunā viņa vietā. Runa nav par to, lai aizkavētu uh, labākas konkurētspējas izveidošanu. Runa ir par to, kad pienāk īstais brīdis, lai veiktu šo pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kaut kas ir mainījies. Un iepriekšējā kopēj, kopējā tirgus paketē mums um, bija um, pārbaudas noteiktas, kas neņēma vērā realitāti. Un tad uh, droši vien uh, jānogada šis īstais brīdis. Ja 2011. un 2012. gada, proti 2011. gadā vispār notiks šī pārēja, un tad 2012. gadā ir pāragri runāt par rezultātiem. Jānogada 2-3 gadi, un tad jā, jāizdara secinājumi. Un tad atkal jāiet uz priekšu, nu, ka, ja mēs vēlamies strādāt efektīvi, profesionāli, nu, mums eh, jādara tieši tā. Un pagājušajā reizē mēs strīdējāmies, vai mums bija pareizs pamats notiks, un par to bieži strīds ar komisiju. Un otra piezīme, lai to precizētu, visi tie, kas izteikušies par eh, kodola enerģiju, nevēlas neko diktēt, eh, kolēģi Ulskoka, ka visiem būtu jāizmanto kodola enerģija. Mēs nemaz nevēlamies uh, diktēt arī to, vai jums jāizmanto ogles vai alternatīvi energovoti. Uh, Ā, ah, nu vienīgais par alternatīvajiem energoavotiem mēs gan kaut ko diktējam. Tas arī ir sarežģīti, bet nu, to, tas ir izņēmums. Bet runājot par kodola enerģiju, Svoboda kungs to teica ļoti pareizi. Mēs, uh, iz, mēs ļaujam, protams, nodrošinām iespēju dalībvalstīm izmantot šo enerģijas veidu, bet mēs neko nediktējam. Es uh, domāju, ka uh, kolēģis Svoboda tieši tā to domāja. Nu, tas par protokolu, un tagad piektais punkts darba kārtībā, un šeit runa ir par um, produktu vispārreiz drošības direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību. Lūdzu, vārds kolēģei Lārai Komī. Būs jāuzgaida nedaudz. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Runa ir par produktu vispārējās drošības direktīvas pārskatīšanu, un šodien mums ir pirmā viedokļu apmaiņa direktīva par produktu vispārēju drošību ir ar numuru 2085-2010 un Eiropas Komisija 2009. gada janvārī publicēja ziņojumu par direktīvas piemērošanu, un tagad ir zināms, izdarīts zināms darbs prognozējot, kā šī direktīva tiks īstenota un kad tai jāstājas spēkā. Un 2001. gadā pieņemtā direktīva paredzēja noteiktus tādus rīcības brīvības sektors dalību valstīm, bet mēs redzam, ka tomēr ir bijušas problēmas. Dalību valstis vienādi nepiemēro šos noteikumus. Un runa direktīvā būs arī par dažādām produktu grupām tirgu ir notikušas lielas izmaiņas pēdējo gadu laikā, un komisija ir organizējusi arī uzklausīšanu par to, vai regulu 765.08 vajadzētu pārskatīt, vai vajadzētu organizēt tādu kā uzraudzības vai monitoringa sistēmu tirgu. Es tagad pieskaršos dažiem problemātiskiem jautājumiem. Viens ir, pēc kādiem kritērijiem var pateikt, vai produkts ir drošs vai nē. Kā var noteikt, vai produkts nav bīstams? Otrs ir uh, produkta, tātad iespēja noteikt, no kurienes tas nāk, izsakojamība, informācija ir jānāk no ražotāja, un lai varētu um, saprast, no kurienes produkts ir cēlies, un varētu redzēt, kas to ir ražojis. Un um, cik lielās partijās produkts ir izlaists. Tāpat direktīvā 11. pāns runā par um, Uh, ratificēšanas vai par pienākumu sniegt ziņas vai informēt. Runa ir par iespējām uh, izņemt no apgrozījus vai ierobežot apgrozību produktiem, par kuriem nevar būt pilnīgi drošs vai tie nav bīstami. 13. pantā runa ir par veselībai bīstamu produktu um, apgrozījuma ierobežošanu. Šeit ir redzami dažādi izkropļojumi dalībvalstīs, te netiek noteikumi piemēroti vienādi, un šeit tiešām būs direktīva jāgroza. Un svarīgi ir, lai gan komisija, gan dalībvalstis tomēr vienotos par vienotu rīcību. Vēl ir svarīgi tātad runāt šeit par uzraudzības sistēmām, kas uzraudzīs, kas notiek tirgu, piemēram, rapeks. Uh, Um, tas ir ļoti labs instruments, ja instrumenti ir jāstiprina un jāsadarbojas ar ražotājiem un uh, jāievāc informācija par produktu drošību lielā apjomā, lai produktus varētu salīdzināt. Tad runa būs arī par par normēšanu. IMCO komitejā es biju referenta eh, tautas partijas politiskajai grupai. Mēs runājām eh, vienas iniciatīvas sakarā par normēšanu un sadarbojoties ar komisiju esam nonākuši pie viedokļa, ka normēšanas procedūras ir jāuzlabo un tas atstās labu iespaidu arī uz šo direktīvu par produktu vispārējo drošību. Un pēdējās divas idejas es gribētu uzsvērt īpaši, un šeit nedrīkst notikt nekāda pārklāšanās, kas apdraudētu izdošanos, jo direktīva, runa ir par dažādām direktīvām, vai, piemēram, direktīvā, kurā runa par rotaļlietām, uh, tā apskata tikai šo vienu produktu jomu, bet kurā arī, protams, drošības apsvērumi ir ļoti būtiski, lai nerastos nekāds eh, sajukums vai pārpratumi, varētu pārstrādāt arī attiecīgo direktīvu. Mēs vēlamies direktīvu vienkāršot un eh, vēlamies arī uzlabot noteikumus, kas eh, jāpilda maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai arī viņiem būtu skaidrība par kritērijiem, drošiem produktiem un uh, jāizvairās no tā, lai, uh, note, lai izdevumi par drošības testiem um, sasniegtu pārāk lielus apmērus. Un tas būtu šobrīd viss. Es tiešām centos neizplūst gari un plaši. un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un, protams, esmu gatava diskutēt ar citiem ēnu referentiem un darīt visu iespējamo, lai šī direktīva būtu laba. Paldies! Paldies, ka jūs tik ātri tikāt galā ar šo jautājumu Butikofera kungs. Es esmu savas politiskās grupas ēnu referents, gribētu izcelt tikai dažus jautājumus. Mūsuprāt, pieci punkti šeit ir nozīmīgi. Pirmkārt, kā atbildēt uz jautājumu, kāpēc tirgus uzraudzība lielās līnijās nav bijusi sekmīga, tā vispār nav funkcionējusi, un ko darīt, lai situāciju mainītu. Otrs, mēs atbalstām to, lai trešā puse būtu tā, kas izsniedz e, certifikātus, tad ir jābūt nodrošinātai produktu un procedūru izsakojamībai sevišķi bīstamo produktu jomā. Tāpat, manuprāt, kopējā ziņojumā ja, publikācijas par jautājumu, kā ātrāk izņemt produktus no apgrozības, ja eh, tie rada draudus eh, veselībai un drošībai, tad šeit standartizācijas procedūras ir pārāk, pārāk garas. Uh, un mēs jau esam arī diskutējuši par standartizāciju. Šeit vajadzētu tādu, tādu raitu procedūru, lai procedūras varētu notikt ātrāk. Paldies! Vai komisijas pārstāvji vēlas kādu, kaut ko sacīt vai paskaidrot? Līdz ar to arī šīs debates ir beigušās. Nākamais - novatoriski finansēšanas veidi Eiropā un pasaulē. Kolēģis Marinesku, lūdzu. Prezident. Komisijā Eiropēna. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisija piedāvā trīs jomas, kurās ir nepieciešams rast inovatīvas resursus klimata pārmaiņas, attīstības politika un izaicinājumu finanšu jomā. Inovatīvie finanšu instrumenti, tiem ir jābūt tādiem, lai mēs nodrošinātu finansiālo stabilitāti un vienlaikus arī sniegt nepieciešamo impulsu ekonomiskai izaugsmai. Instrumenti, kuri eh, cenšas panākt tikai stabilitāti, var radīt uh, nepatīkamu efektu ilgtermiņā. Un inovatīviem instrumentiem, uh, kurus mēs izmantojam uh, vidas aizsardzības jomā, tiem ir jābūt ar diviem mērķiem, lai mēs panāktu to, ka samazinās CO2 izmešu daudzums un vienlaiks arī, lai mēs palielinātu publiskās finanses, tātad ieņēmums. Un mums kā um, mērķis ir jāuzliek CO2 izmešu samazinājums. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība šobrīd saskars ar ekonomisko krīzi, un viens no veidiem, kā mēs varētu izkļūt no krīzes, eh, būtu uh, rast risinājums enerģētikas jomā. Tāpēc es vēlētos, lai mēs papildinātu šīs te trīs minētās jomas ar energoefektivitāti. Es domāju, ka atrast nepieciešamos finansu līdzekļus un tos investēt infrastruktūrās ir galvenais, kas mums ir nepieciešams, lai izkļūtu no krīzes. Mums ir jāizteno koordinēta rīcība visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un uh, dažāda, uh, eh, dažāda nodokļa, attie, nodokļa attie, kas tiek attiecināta uz CO2 izmešiem, noteikti apgrūtinātu mērķu sasniegšanu. Komisijai ir jācenš rast uh, veidu, kā aplikt ar nodekļa, nodokļiem tās joms, kas nav tieši saistīts ar emisiju tirzniecības schēmām. Un daļu ieņēmumu, kur tikt iegūti no uh, Eh, šiem te eh, nodokļiem varētu izmantot tādu pasākumu īstenošanai, kur mērķis ir samazināt CO2 izmešu daudzumu un uzlabot energo uh, infrastruktūras kopumā. Tāpat komisijai būtu jācenšas panākt to, lai tiktu pilnībā izmantoti atvēlētie Eiropas Savienības līdzekļi, jo runa ir par diezgan lielām summām, kuras netiek izmantots un tās varētu tikt ieguldītas energoefektivitātes īstenošanā. Tāpat nevajadzētu aplikt ar lieku slogu uh, rūpniecības pārstāvis un būtu jāpievērš visa nepieciešamā uzmanība, lai izmantotu tos līdzekļus, kas tiek iegūt no šī nodokļa, lai izmantot tās citās jomās. Kāpēc ne, piemēram, galu patērētājiem? Uh, Un es domāju, ka mēs varētu piedāvāt arī eiro obligāciju izmantošanu. Paldies! Paldies, kolēģis Rode! Paldies! Kopumā es atbalstu Marinesku kunga um, atzinumu. Tajā ir tāda līdzsvarota pieeja redzama. Es, man nav nekas pret to, ka uh, nodokļu sistēmā tiek paredzēts tāds kā ekoloģisks nodoklis vai ekoloģi, oglekļa emisijas nodoklis. Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka tā nodokļu ienākumu mērķi izlietojumam ir jānotiek saskaņā ar noteiktiem principiem. Šajā gadījumā tas varētu būt visai problemātiski, proti panākt, lai tam piekrīt padome, lai noteikti nodokļu ieņēmumi tiktu izlietoti noteiktiem mērķiem. Vēl par finanšu stabilitāti un papildus finansējumu piesaistīšanu tam nav nekāda sakara ar, ar, ar hartu. Finanšu stabilitāte ir viena lieta, un papildus līdzekļu piesaiste budžetā ir kaut kas atšķirīgs. Manuprāt, par to nav jārunā vienā dokumentā. Miss Ford, excuse me. Thank you very much and thank you for letting me speak on this subject. As you know, I'm on... Liels paldies un liels paldies, ka atļāvāt man izteikties par šo jautājumu. Kā jūs zināt, es darbojos arī ekon komitejā un šī noteikti ir joma, kurā es varētu arī palīdzēt tātad runāt par tiem jautājumiem, kurus mēs esam eh, Runājot par to informāciju, kur mēs esam ieguvuši ekonu komitejā par inovatīvajiem finansēšanas avotiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība nepieciešama līdzekļi, lai investētu 2020. E, gada stratēģijas īstenošanā, tātad ne tikai enerģetikas jomā, bet arī e, digitālās ekonomikas jomā un tāpat pētniecībā un attīstībā. Un es kā uh, pat, kā cilvēks, kas ir strādājis pie projektu finansēšanas iepriekš, saprot to, ka mums ir nepieciešams efektīvā un inovatīvā veidā izmantot privātos un publiskos līdzekļus, lai finansētu lielus eh, investīciju projektus un citu veidu investīciju eh, projektus. Eh, vakar mēs uzklausījām Eiropas Investīcija bankas pārstāvi ekonomikas un monetāro lietu komitejā, un tas mums eh, ļāva labāk izprast, kas tiek domāts ar šiem te eiro obligācijām un projektu obligācijām, par kurām Parozo kungs runāja savā uzrunā. Mums netiek sniegta detalizēta informācija, bet mēs tikām informēti par to, ka Eiropas Investīcija Banka kopā ar komisiju domā par to, kā nākotnē tā vietā, lai uh, mazāk nekā 1% Eiropas uh, Savienības budžeta tiktu izmantoti uh, šādiem te finanšu instrumentiem, lai palielinātu šo skaitu līdz 20% un finansētu infrastruktūru projektus, kuru um, mērķis ir īstenot SPV projektus un tātad izmantot vai nu tātad pārdalītu risku un tādējādi piesaistītu arī uh, privātos investors. Uh, e, šīs te uh, e, garantija tehnikas izmantošana būtu atbalstāms pasākums, bet es vēlētos arī panākt to, lai mēs pienācīgi izmantot šos resursus, lai neatkārtotos banku krīze. Tāpēc mums ir jāizmanto līdzekļi tā, lai mēs iedrošinātu publiskos un privātos investors pienācīgā veidā. Tāpēc šis process ir pienācīgi jākontrolē. Un, eh, Tāpēc tiek izniegts grozījums, kurā teikts par to, ka mums ir jādomā par atklātību, par pienācīgām vadlīnijām investīciju jomā un tā tālāk un tā joprojām. Un mums ir jādomā arī par demokrātisku uh, grāmatvedības sistēmu, jo bieži vien diskusijas notiek bez parlamenta iesaistīšanas šajās diskusijās. Tāpēc, tātad uh, ir vesela joma, pie kuras tiek strādāts, un šajā darbā mums arī būtu jā, jātiek iesaistītiem, un būtu eh, ļoti labi, ja mēs varētu iegūt arī nozars pārstāvju viedokli par eh, šo jautājumu. Tālāk, kas attiecas uz eh, šiem oglekļa kredītiem un nodokļiem. Es zinu, ka vairākās valstīs tas jau gadiem ilgi tiek atbalstīts, un mēs noteikti varētu apmainīties ar labās prakses piemēriem. Uh, Un man noteikti būs arī priekšlikums šajā jomā. Paldies! Paldies! Tagad man vēl ir četri runātāji. Lūdzu, runājiet īsi un kodolīgi, jo mums ir vēl daži darba kārtības punkti. Žado kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un es apsveicu kolēģi Marinesku par šo ziņojumu projektu. Daži komentāri. Mēs, protams, atbalstam referentu tajā, ka ir jāpaplašina oglekļa nodokļu izmantošana un jācenšas eh, maksimāli koordinēt Eiropas eh, līmenī eh, pasākums šajā jomā. Es domāju, ka mums ir jāpanāk nepieciešamais līdzsvars, harmonizācija ir nepieciešama Eiropas, bet tāpēc nevajadzētu aizkavēt dalībās, kuras cenšas spērt plašākus soļus uz priekšu un mēs zinām, ka mums vienmēr izdodas panākt lielāku harmonizēšanu, saskaņošanu, ja ir dažas valsts, kuras izņem, uzņemas iniciatīvu. Tāpat eh, mēs iesniedzam grozījumu ar priekšlikumu par enerģētikas aplikšanu ar nodokļiem, proti nedaudz, eh, izdarot nelielas izmaiņas, ir iespējams rast papildus finansējumu. Tālāk par emisiju tirzniecības sistēmu. Ir Eiropas līmeņa apņemšanās panākt to, ka 50% līdzekļu, kas tiek iegūti no šīs sistēmas, tiek atvēlēti ciņai pret klimatu pārmaiņām, un es domāju, ka būtu vērts atgādināt par eh, šo ideju. Protams, ka tad, kad tiek runāts par kvotu tirzniecību, tiek runāts arī par bezmaksas kvotu piešķiršanu. Mēs uzskatām, ka šobrīd pašreizējā sistēma par bezmaksas kvotu piešķiršanu nav efektīvākā sistēma gan no ieņēmuma viedokļa, gan arī tāpēc, lai aizsargātu nozari no uh, konkurences zaudē, konkurētspējas zaudēšanas. Tātad mums ir jāpanāk līdzsvarotāk pieeja, kā jau to piedāvāja komisija, eh, starp šiem te dažādajiem elementiem, iekļaujot arī eh, CO2 mehānismus un vienlaikus arī paredzot citas sistēmas, lai aizsargātu Eiropas uzņēmumus, tos, eh, kur varētu saskarties ar zinām risku, tad, ja Eiropa izvirsa ambiciozus mērķus klimata pārmaiņu jomā. Mēs zinām arī tāpat, ka tiek īstenot, tiek uh, izmantoti uh, līdzekļi, lai atbalstītu fosilo enerģiju izmantošanu. Mums būtu jāaicina pārtraukt šo praksi, jo arī tas varētu būt uh, finansējuma avots, ko mēs varētu izmantot citu vietu. Un uh, tālāk. Aviācija arī tiks iesaistīta emisiju tirzniecības sistēmā, Tas varētu palīdzēt rast papildus ieņēmumus un vajadzētu apsvērt iespējas par to, kā mēs varbūt ETS ietvaros vai arī kādu citu starptautisku nolīgumu ietvaros iekļaut arī um, jūras transportu, lai gūtu papildus finansējumu līdzekļus. Un mēs noteikti iesniegsim ar attiecīgas grozījumus šajā jomā. Paldies! Paldies, paldies kolēģis Pada! Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Paldies, priekšēdētāji. Arī mēs piekrītam um, šim atzinumam, un arī mums vēl ir papildus priekšlikumi. Mūsu politiskā grupa ir strādājusi ar šo jautājumu Un mēs priecājamies arī par šo komisijas priekšlikumu izveidot odokļa nodokli. Manuprāt, šis pasākums uzlabos finanšu stabilizāciju un 2000. 8. gadā pieņemtā klimata pakotne paredz, ka um, sloks tiek sadalīts vai šis ieguldījums problēmas risināšanā, ieguldījums ir jāveic visiem. Uh, ja mums būs koordinēta pieeja Eiropas Savienībā, un mēs, mums būs arī izstrādāt sistēmu, lai noteiktu, kas ir piesārņotājs efektīvā veidā, tad mums izdosies uh, samazināt izmaksas, un Eiropas Savienība kļūs konkurētspējīgāk. Es piekrītu arī tādā ziņā, ka mums ir jāizvēlas koordinēta pieeja, bet katrā ziņā nevajadzētu sodīt ar sankcijām dalību valstis, kas jau tagad veic attiecīgus pasākumus, piemēram, Eiropas zaļie obligācijas ir viena no metodēm, uh, uh, lai veidotu tā saucamās Eiropas zaļās bankas. Un šādā veidā mēs varētu attīstīt uh, inovatīvo finansējumu. Paldies, Kel kolēģis Kelly. Thank you, Mr. Chair. Firstly, Paldies. Es neesmu deputāts. Es esmu aizstājies šajā komitejā es gribētu atgādināt, ka esmu ka es pēc iespējas drīzāk vēlētos kļūt par šīs komitejas eh, locekli. Uh, Ir nepieciešami jauni pasākumi šajā inovatīvā finansējuma jomā. Ir jāpārliecina dalībvalstis un to pilsoņi, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešami jauni veidi, kā piesaistīt finansējumu savā budžetā. Ir vajadzīgi līdzekļi, lai pārvarētu Uh, klimata izmaiņu sekas, jāstrādā pie jauniem enerģijas veidiem, un arī šie jaunie banku pakalpojumi, jaunās apdrošināšanas, jaunie apdrošināšanas veidi, tas viss, kas ir jauns un kas ir daudzsološs, mēs, mums to visu vajadzētu atbalstīt. Un Marinesku kunga atzinumā ir vairākas labas lietas, bet, manuprāt, pašlaik šajā brīdī Eiropas obligācijas ir labākais, vis, tād visdaudzsološākais līdzeklis, ko izstrādāt un laist darbā. Paldies, Rubiga kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Šajos laikos finansējums, protams, ir būtisks instruments. Gribu teikt paldies Marinesku kungam, kurš šeit ir nācis klajā ar ļoti tādu labu dokumentu. Un runājot par šo emisiju tirniecību, tā ir jāizmanto kā mehānisms, tādā visefektīvākajā veidā ir būtiski, lai galai, tad, gala patērētājs redzētu, ka viņam ir kāds labums, ka no tā ir, ka tas šī oglekļa emisija tirzniecība nes viņam labumu. Uh, un tas noteikti arī nāktu par labu Eiropas Savienības konkurētspējai. Un otrā lieta - finanšu transakciju nodokļi tieši attiecībā uz atvasinātajiem produktiem. Um, arī šajā jomā vajadzētu domāt, uh, kā šeit uzlabot caurskatāmību, un es domāju, ka tirgu varētu arī stabilizēt, ieviešot nelielas nodevas Eiropas līmenī par šīm finanšu transakcijām. Grostētas kundze. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Rīt mēs runāsim par Eiropas rūpniecības politiku, un mums noteikti būs jārunā arī par finansējumu un finansējumu inovācijām. Tas ir jautājums arī, par kur mēs diskutējam šobrīd, un tas ir jo īpaši nozīmīgi, tāpēc, ka Eiropas Savienības budžets, diemžēl, netiek palielināts, un Tas eh, visticamākais netiks palielināts arī tuvākajā nākotnē, bet mums ir jānosaka prioritātes un tāpēc mums ir nepieciešams eh, būt radošiem arī finansējuma jomā. Mums ir jārīkojas konsekventi un tas, starp citu, ir teikts arī priekšlikumā, eh, kas ir iestrādāts ziņojumā. Un to mēs nevaram panākt nacionālā līmenī, jo tādējādi mēs radām atšķirības un mēs eh, tādā gadījumā nevarēsim runāt par Eiropas uh, rūpniecības politiku, ja mums neizdosies vienoties par finansēšanas metodēm. Bet mums ir jānostiprina konkurētspēja, Eiropas ekonomikas konkurētspēja un projekti, un tāpat arī pārdomas par CO2 nodekli, nodokli noteikti ir ļoti interesants, tāpēc mums noteikti pie tā ir jāpiestrādā vairāk un jāuzliek par pienākumu komisijai nākt klajā ar priekšlikumiem šajā jomā. Ja mums eh, neizdosies to panākt, tad mums būs nepieciešama savstarpējamības politika, tāpēc ka eh, tad, kad eh, mēs cenšamies īstenot pasākums, lai samazinātu CO2 izmešus, tas atstāja bez šaubām um, sekas, un šīs, šie pasākumi ir jāizteno pasaules mērogā, jo ja tikai Eiropa izteno šos pasākums, tad mēs vienmēr saskarsimies ar konkurētspējas, ar konkurences jautājumiem, tāpēc ir nepieciešama šāda savstarpējumība, lai mēs iekļautu šo te CO2 nodokli kaut vai pie robežām. Arī tā ir iespēja, par kur mēs varētu domāt. Noteikti tas ir viens no risinājumiem, kas varētu būt apsvēršanas vērts. Uh, un kas eh, tik tiešām ir saistīts ar Eiropas ekonomiku un Eiropas rūpniecības politiku. Paldies! Merci beaucoup. Mar Monsieur Mar Lielas paldies! Un Marinesku kungs, paldies, um, priekšsādātāju kungs, pavisam īsi, liels paldies par komentāriem. Tikai pavisam īsa atbilde par mērķi izlietojumu. Es zinu, ka notiks liela diskusija šajā sakarā. Katrai dalībvalstī vēlētos eh, saņemt naudu savā budžetā, lai to sadalītu pēc savas gribas. Bet viens piemērs. Ja jūs eh, apliksiet ar nodokli emisijas, CO2 emisijas eh, no lidmašīnām, tad vai nebūtu pareizi izmantot daļēji vismaz šos līdzekļus pētniecību un attīstību, lai radītu jaunus dzinējus, lai mazinātu emisijas. Manuprāt, tā tas būtu jādara, bet mums notiks liela diskusija šajā sakrā. Lielas paldies par komentāriem. Es ņemšu vērā to, ko jūs teicāt. Paldies! Lielas paldies! Tas jūsu informācijai. 12. oktobrī būtu jāiesniedz, līdz 12. oktobrim jāiesniedz grozījumi, līdz 12. pulksten 12. lūdzu. Un nākamais septītais punkts darba kārtībā ir šis slavenais jautājums - privās tirzniecības nolīgums starp ES un Korejas republiku. Un uh, atzinumu sagatavoja Daniels Kaspārī. Lūdzu, jums vārds priekšstādātā kungs un kolēģi. 2007. gadā padome pilnvaroja komisiju sākt sarunas ar Korejas republiku, lai noslēgtu brīvās tirzniecības nolīgumu. Nolīgumu parfēdi 2009. gada 15. oktobrī. Ar Lisabonas līgumu EP ir piešķirtas jaunas pilnvaras attiecībā uz brīvās tirzniecības nolīgumiem, jeb BTN. Līdz ar to šis nolīgums eh, ir jāapstiprina Eiropas parlamentā pirms um, īstenošanas. Es, protams, uh, uh, saprotu, ka Eiropas ekonomikā starptautiskā tirzniecība un eksports ir nozīmīgs izaugsmas nodarbinātības avots, kas veido 10% no IKP un ietver miljoniem darba vietu. Uh, No pētījumiem izriet, ka mm, Eiropas un Korejas ekonomika gūs labumu no BTN. IKP gan Eiropas Savienībā, gan Korejā pieaugs, Eiropas eksporti uz Koreju izaugs līdz 82,6%, Korejas eksports uz ES līdz pat 38,4%, jo tiks atceltas uh, beztarifu barjeras un tarifi. Uh, uzņēmēji, kuri eksportē rūpniecības un lauksaimniecības preces uz Koreju, tiks um, atbrīvot no līdz pat 1,6 miljārdiem eiro lielām nodavām. Eiropas Savienībai tiks radīts jauns ievērojams preču pakalpojumu noiets līdz pat 19 miljārdiem eiro. Nu tad um, kopumā es saprotu, ka EP nostāja ir pozitīva. Laukoties uh, visas nozares. Uh, Petru ķīmiskā rūpniecība un autražotāji, lauksamnieciskā rūpniecība ir izteik, visi ir izteikušies pozitīvi autražotājiem, gan ir um, vairākas problēmas, ne tikai piegāda, detaļu piegādātāji, ne tik daudz detaļu piegādātājiem, bet pašu, pašiem ražotājiem ir nelielas problēmas uh, sakarā ar to eksportu, kas uh, pieaugs no Korejas Republikas, runājot par automobiļiem. Tad līdz ar to ir uh, atrunāta speciāla drošības klauzula līguma. Ja šis eksports uh, dramatiski pieaugs, tad šī klauzula stāsies spēkā. Un kolēģis uh, Salbers uh, šeit parlamentā ir atbildīgs par šo klauzulu, lai. Uh, uh, kliedētu autoražotāju bažas. Nu, tagad ir jāratificē šis nolīgums, un es vēlētos, lai mūsu komiteja iesaka ratificēt šo nolīgumu. Un otrais solis, ka, par kuru šodien nerunāsim, bet kas mums ir svarīgs, tātad aizsardzības klauzulas jautājums. Mēģināsim rast risinājumu pirmajā lasējumā. Parlamentā ir notiek balsojums par visiem grozējumiem, tātad tiek izstrādāta parlamenta nostāja, kā pamatoties uz sarunām ar uh, padomi un komisiju, un es ceru, ka šīs sarunas uh, beigsies uh, līdz uh, šī gada beigām. Viens komentārs no Kēlija kunga. Paldies, kas pārī kungam par labo darbu. Jūs teicāt, šo labumi lauksimniecībai un rūpniecībai no šī BTN ar Koreju. Jūs minējat konkrētus skaitļus. Man interesē tieši sadalījums, kā tas izskatīsies. Tātad ieguvumi lauksaimniecībai, Eiropas saimniecībā, jo par to tagad ir tādas delikātas diskusijas, tad vai par lauksaimniecību vai jūs nevarētu izteikties, tātad teikt, cik, kāda labuma tieši lauksaimniecībai būs no BTN. Paldies. Paldies, kolēģis Marinesku. Liels paldies, priekšsēdētājs, pilnībā piekrītu, kas parī kunga teiktajam. Tā skaitā arī par to, ka šis eh, nolīgums ir izraisījis diezgan plašas diskusijas, jo īpaši autoražošanas nozarē. Jā, tiesa, mums eh, īpaši daudz nav ko teikt, jo eh, mums nav nekādas iespējas grozīt šo nolīgumu. Mēs varam tikai izteikt savu viedokli, bet Es vēlētos, lai mēs kaut kādā veidā tomēr panākt to, ka Eiropas parlamenta viedoklis tiek, ņem, tiek ņemts vērā, lai mēs uzsvērtu to, ka ir nepieciešams mehānisms, jeb noteikums, kas eh, ļautu garantēt aizsardzību gadījumā, ja palielinātos importa apjomi, pārspīlētos apmēros dažās nozarēs, tā piemēram, kas attiecas uz eh, mazajām automašīnām. Vienlaiks es arī domāju, ka Eiropas eh, komisijai būtu jāsniedz mums nepieciešamās garantijas par to, ka eh, vienošanās par CO2 eh, neuzliks papildus pienākums attiecībā uz Eiropas Savienības eksporta precēm, un te es jau īpaši domāju, protams, ar, par automašīnu eksportu lai mēs neraži, ner, neradītu bez tarifu barjeras tirsniecībai. Un tātad šobrīd notiek sarunas par jaunu nolīgumu noslēgšanu starp ASV un Korejas republiku un būtu nepieciešams panākt to, lai visi, eh, visi tie eh, labvēlības principi, kas tiks attiecināti attiecībā uz Koreju, tiktu attiecināti arī uz Eiropas Savienību. Paldies, un tagad vārds Fordas kundzei. Jā, paldies. Es domāju, viss, ko gribēju teikt, jau izskanēja. Tas ir pirmais BTN, kas tiek parakstīts, bet uh, tiks parakstīt arī citi visai drīz, un es pilnīgi piekrītu, ka tas dod mums labumus. Un, uh, mums ir nepieciešams nodrošināt, ka šie labumi uh, notiek globālā līmenī. Uh, Mums eh, šai gadījumā ir konsultatīvais eh, atzinums izstrādājums un ļoti labi, ka ir paredzētas drošības klauzulas eh, autražotājiem. Manī interesē šī problēma ar nodevu. Tā varētu dot peļņu tiem, kas vēlas uh, pārlikt eh, ražotnes eh, citās jurisdikcijās no ES. Mm, tad šādas, eh, šādu peļņu nedrīkst pieļaut. Un beztarifu un tarifu barjeras ir lietas, kas mums jāapzinās. Īpaši, ja tās parādīsies nākotnē. Tātad parlamentam jāgarantē ka visas drošības klauzulas, kas tiek garantētas autoražotājiem, tiek arī uzraudzītas un īstenotas, kad tas būs nepieciešami. Un, ja ir nepie, nepieciešams, tad uh, ir jāgroza teksts, lai uh, to arī nodrošinātu. Un uh, kolēģis Kaspārī. Es atbildēšu uz jautājumiem varbūt par lauksāniecību. Uh, Uh, nodokļi tiek samazināti, tirgus tiek atvērts, uh, daži nodokļi vispār tiks, uh, muitas nodevas vispār tiks atceltas, barjeras tiks atceltas, piemēram, alkoholisko dzērienu nodevas, nodevu likme būs nulle. Mm, tad, tur, mm, šeit es domāju par īriju, piemēram, kur tiek ražoti alkoholiskie dzērieni. Uh, Un uh, viņus ļoti interesē BTN šajā ziņā. Turklāt uh, jūs teicāt, uh, ka mūsu loma šeit ir tāda, ka mēs varam teikt jā vai nē. Bet, kad sākās šīs sarunas, mums vēl nebija Lisabonas līguma, mums bija tikai konsultatīvas tiesības. Mums nebija kopāma procedūras, un mēs izstrādājām ziņojumu. Devits Mārtiņš no S&D politiskās grupas izstrādāja šo ziņojumu, un tur ir um, izlasāms mūsu viedoklis. Un tagad, apskatot BTN tekstu un toreizējās parlamenta prasības, nu, tad es teiktu, ka šī brīža teksts uh, ievēro visas mūsu toreizējās prasības. Un runājot par turpmākiem nolīgumiem, uh, parlaments uh, Eh, piedalīsies eh, parlaments spēlēs lomu mandātā. Eh, tāds ir mūsu pienākums. Runājot par drošības klauzulu, mēs, runāsim, mēs runājām pirmajā lasējumā par drošības klauzulām, lai kliedētu autražotāju un mazo ražotāju bažas. Tik tiešām, ja eksport, imports no Korejas palielināsies, tad mums ir iespējas uh, atkal palielināt muitas nodevas vai arī palīdzēt mūsu ražotājiem, un šie drošības mehānismi attaisnosies. Turklāt par lakmusa testu kļūs tas, kā uzvedīsies mūsu partneri Korejā, vai viņi tiešām atcels tarifu un beztarifu barjeras. Mums, mēs, piemēram, runājam par CO2 Uh, noteikumiem uh, automobiļiem Korejā. Mēs risinām sarunas ar Koreju, uh, tātad gan komisija, gan parlaments piedalās šajās sarunās Dienvidkorejā, un Dienvidkorejā mūsu partneri saprot, cik svarīgi tas mums ir. Tagad padome vēlas pilnīgi piemērot uh, nolīguma noteikumus, nevis, no, nu, nevis, pirmi, nevis ar 1. janvāru, bet sākot ar jūliju. To vēlējās Itālija, un tas dod mums iespēju, tas dod mums vēl sešus mēnešus, un tas dod mums iespēju izdarīt spiedienu uz Koreju, un es jau teicu, tieši šī situācija ar Koreju tarifu un beztarifu barjerām un um, CO2 likumdošana automobiļiem kļūst par lakmusa testu uh, šajā procesā. Tā kā mm, es domāju, ka mēs visi un es personiski mēģināšu garantēt to, ka drošības klauzula stāsies spēkā vienlaikus ar BTN. Lielas paldies, citu komentāru mums nav. Ļoti labi. Nākamais punkts, astotais vēlamies eh, informēt eh, parlamentu eh, par, pie, piec, par pie, piekto interneta pārvaldības fórumu. Notiks šī fóruma piektā sanāksme. 14. līdz notika šī sanāksme tātad no 14. līdz 17. septembrim Viļņā. Un kolēģe Trautmane piedalījās šajā sanāksmē un informēs mums par to. Nu, viņa nav klāt pagadam, mazliet jāuzgaida divas, trīs minūtes. Ist auch schön. Mal meine Pause. Lieliski, tad mums ir tāda pauze, ko var izbaudīt. Nē, nē, nē. 16.15 Uhr, äh, 17.15 Uhr abgemacht. 17.15 It kā tas bija paredzēts.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 Mēs vēlētos dzirdēt no jums, kas jums būtu sakāms par konferenci Viļņām. Nu, taču izklausās daudz labāk. Merci beaucoup, monsieur le président. Lielas paldies, priekšsēdētājs. Ļoti atvainojos. Es nāku no sanāksmes, kurā tikos ar rumāņu kolēģiem, lai runātu par eh, jautājumiem, kas saistīti ar presi. Es vēlējos jūs pavisam īsi iepazīstināt ar pārskatu mūsu Eiropas parlamenta delegācijas uh, vārdā, kas šogad Viļņā bija pārstāvēta daudz lielākā skaitā nekā citus gadus, un uh, fórums par interneta pārvaldību uh, sākās Atēnās ļoti simboliski. Tas ir demokrātijas templis, un uh, Mēs nu esam pabeiguši piecu gadu posmu, kura laikā bija paredzēts izmēģināt šo jauno veidu, kā risināt eh, jautājumu, kas ir saistīts ar piekļuvi eh, internetam tā attīstību un pārvaldi, un šis te fórums Viļņā bija ļoti simbolisks un svarīgs. Eh, piedalījās Kastinjo Sos Vāgner kungs, Van Nīselai kungs, Van Rei, Kučet kungs, Vargas kungs, Valsītis kungs un, da, un vēl daži kolēģi. Mēs tikāmies arī divpusējās sanāksmēs, un tās bija starp parlamentārās uh, sanāksmes. Runājām jo īpaši par lomu, kāda varētu būt uh, šim fórumam, kas varētu kalpot kā platforma eh, starp eh, parlamentārām, eh, starp parlamentārai apmaiņai, tātad Nacionālā parlamentu starpā, arī, lai organizētu pilsonisko sabiedrību, mēs tikāmies ar Austrum Āfrikas parlamentu pārstāvjiem. Starp citu, Kenijā notiks nākamā fóruma sanāksme un mēs vienojāmies par to, ka uzsāksim sadarbību ar viņiem, lai runātu par jautājumiem, kas mums varētu būt kopīgi un svarīgi. Tātad kopā ar kolēģiem Lietuvā un arī pēc Austrumāfrikas kolēģu uh, prasības mēs runājam arī par uh, valodu daudzveidību un visiem ar to saistītajiem jautājumiem. Mēs tikāmies arī ar Britu parlamentāriešiem, ASV uh, vēstnieku. Un arī Bekstrēm kungu polijas ministru, kas ir atbildīgs par informācijas sabiedrību un runājām par to, kā viņi gatavojas uh, savai prezidentūrai un tāpat arī uh, starptautiskās tirzniecības kameras uh, pārstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tikšanās bija ļoti interesanta. Ano oktobrī eh, lems par šī fóruma turpināšanu vai pārtraukšanu. Mēs domājam, ka lēmumam būtu jābūt pozitīvam, jo Eiropas Savienība kopumā eh, Eh, Redings kundze, Kreises eh, kundze un eh, tāpat arī Eiropas parlaments savās vadlīnijās aicina uz to, lai šis forums tiktu turpināts šādā pašā atvērtā veidā iesaistot dažādus iesaistītās puses un veidojot tādu kā ANO līdzīgu fórumu, un mēs esam par elastīgu pieeju un vēlamies, lai komisija un Beļģijas prezidentūra nodrošinātu to, ka visas iesaistītās dalībvalstis piekrīt šādai pieejai. Uh, lēmums par to, ka mēs turpinām darbu, ir uh, pieņemts, un līdz ar to nākamais forums notiks Nairobi. Jautājumi, par kuriem mēs runājam, tātad ir tie, par kuriem mēs runājam arī šeit Eiropas parlamentā - bērnu aizsardzība, cīņa pret uh, kibernoziegumiem. Tāpat kā ļoti svarīgs jautājums uh, tika apspriests uh, cloud computing jautājums, tāpat uh, izteiksmes brīvība, uh, kodu, uh, um, digitālā iekļaušana. Un mūsu kolēģi arī piedalījās e, šajās darba grupās un semināros. E, jāsaka arī, ka Jānis Kārkliņš piedalījās šajā darbā, un viņš ir e, viens no galvenajiem UNESCO direktoriem šobrīd. Mēs runājām arī pie tīkla neutralitāti, interoperabilitāti un citiem jautājumiem. Un es domāju, ka um, šajos jautājumos būtu uh, vērtīgi dalīties ar informāciju, kur mēs esam apkopojuši šī foruma laikā. Noslēgumā par iespējām varētu teikt, ka uh, saiknes starp Eiropas parlamentu un komisiju ļoti labi darbojās, jau atkal ļoti labi, un es vēlētos pateikties visiem tiem, kas ar savu darbu piedalījās gan no Eiropas komisijas puses, eh, jo īpaši pateicos Enriku eh, Fortī kungam, ar kuru mēs tieši kontaktējāmies, bet tāpat arī Nelija Krūsas kundzei, un mēs uzskatām, ka nākotnē Ja mēs vēlamies panākt uh, lielāku ietekmi ar šīm te gadskārtējām sanāksmēm, mums būtu jādomā, kā to darīt, un starp citu, uh, paradoxāli, bet nācās uh, konstatēt to, cik lielā mērā bija pārstāvēta Eiropa un cik mazā mērā bija pārstāvētas ASV. No mūsu puses bija diezgan spēcīga uh, politiskā un institucionālā uh, mobilizācija. Ļoti maz bija varbūt privātā sektora pārstāvi, bet tas tomēr būtu nepieciešams, jo ir jāpanāk tas, lai diplomātiskie aspekti un arī nozars aspekti tiktu ņemti vērā sagatavojot nākamo sanāksmi. Un turpmāk mēs noteikti runāsim arī par to, kā mēs varētu strādāt pie Eirodīga tīkla. Uh, turpmākas attīstības, un mums ir nepieciešama lielāka mobilizācija arī no Eiropas parlamenta puses, lai sadarbotos ar komisiju. Tāpat mēs informējām Krūzes kundzi, mēs uzskatām, ka komisijai arī turpmāk ir jābūt cieši iesaistītāji šajā procesā, un mēs uzskatām priekšsēdētāji, ka būtu vietā uzdot mutisku jautājumu ar debatēm uh, par jautājumiem, kuri ir svarīgi starptautiskā, tātad pasaules mērogā, un tāpat uh, par jautājumiem, kas ir svarīgi mūsu komitejai, ITRAS komitejai, kuriem ir milzīga ietekme uz pašreizējiem notikumiem. Es domāju par tīkla neutralitāti un par šo uh, cloud computing, kas rada problēmas uh, visiem. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Gut, ich bedanke mich herzlich. Lieliski, paldies visiem. Vai būtu kāds komentārs? Tiesnībā jau bija tikai ziņojums paredzēts. Paldies par to! Mēs to ņemsim vērā, pārnājot šo lietu ar koordinatoriem. Tad sekretariāta priekšlikumi tiks arī izskatīti. Lielas paldies visiem. Tas būtu viss šodienai. Koordinatori, mūsu sanāksme sāksies pēc divām minūtēm. Paldies!